Es jūs sirsnīgi sveicinu šīs dienas sanāksmē. Pirmais darba kārtības punkts, vismaz man tā šķiet, ir svarīgs, jo tas ir politisks dabas punkts par rūpniecības politiku. Kāda izskatās nākotne un kāda būs rūpniecības loma nākotnē Eiropā? Mums ir iniciatīvas ziņojums, par to arī šodien diskutēsim. Tās būs pirmās diskusijas. Turklāt vēlos sveicināt mūsu vidū Heinz Zureka kungu, kurš ir Eiropas komisijas uzņēmē darbības un rūpniecības ģenerāldirektors. Ģenerāldirekcijas e, direktors. Bet vispirms vārdu dodam referentam Berndam Langem. Viņš mūs attiecīgi ievadīs šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! kolēģis un kolēģi. Rūpniecības politikā pēdējos gados esmu secinājis, ka fokus, jeb koncentrēšanās, visās jomās nav bijusi pietiekama. Bieži vien konkurētspēja ir bijusi uzsvērta, jeb akcentēta un uz tā balstoties attīstīts dažādas regulas un noteikumi, bet strateģiska rūpniecības politika nav bijusi. Un ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi, skatiens ir nedaudz mainījies, un es domāju, tam ir arī pamats, jo, protams, vērtību radīšana, kas notiek arī rūpniecībā, un, mīļie kolēģi un kolēģis, trīs ceturdaļas no eksporta uh, ir rūpniecības ražojumi. 22% ir ražoti tieši rūpniecības jomā, un tas ir arī Eiropas Savienības potenciāls. Es domāju, ka mums vajadzētu šī, šī, šo jomu pastiprināt un īpaši vērsties, vērst uzmanību šo jomu. Un es tiešām apsveicu, ka viena no vadlīnijām 2020 stratēģijā ir saistīta ar Eiropas eh, Savienības rūpniecības politiku, kas ir diezgan jauns aspekts, kas agrāk tik eh, konkrēti nav ticis formulēts. Turklāt ir arī skaidrs, ka ar rūpniecības politiku mēs saskaramies arī ar zināmiem izaicinājumiem, kas ir radušies pēdējo gadu laikā. Mēs varam secināt, ka spiediens, kādu izdara globalizācija uz Eiropas Savienības rūpniecību, ir palielinājies. No vienas puses ir pieaudzis tirgus apjoms noteiktos reģionos, tāpat arī dažādi e, investīciju apjomi ir palielinājušies, bet rūpniecība kā eh, būtisks elements ir jāsaglabā Eiropas Savienībā. Īpaši domājot arī par spēcīgāku sadarbību globālā jomā, global engineering, piemēram. Tāpat mēs arī redzam, ka uz zināšanām balstītas eh, attīstība nepieciešama, kur ir, ne, kur no, kur ir iespējama arī apmaiņa, viedokļa apmaiņa, zināšana apmaiņa jau zinātnes jomā. Tāpēc no fiziska kapitāla uz zināšanu kapitālu šāda pāreja ir notikusi. Tātad pirmais izaicinājums šajā kontekstā ir globalizācijas palielināšanās, un, protams, otrs, ir, otrs izaicinājums ir ekoloģija, jautājums par to, kā mēs ar rūpniecības attīstību varam eh, domāt arī par klimata aizsardzību, arī par mērķiem, kurus esam formulējuši 2008. gadā. Un tāpat arī mums jāņem vērā izaicinājumi, kā saudzēt resursus eh, ražošanā, un tāpat arī veicinot konkurētspēju. Un treškārt mums ir jāsniedz atbilde uz demografiskām izmaiņām arī rūpniecības jomā. No vienas puses, līdz ar demografiskās situācijas maiņu, mainās arī eh, pieprasījums rūpniecības jomā, bet ir arī jautājums par to, kā mēs iegūsim pietiekamu skaitu kvalificētu eh, darba ņēmēju nākotnē jau tagad mēs varam eh, manīt, ka ir dažādi trūkumi arī šajā jomā. Un vēl izaicinājums ir arī tas, ka ir palielinās urbanizācija Eiropas Savienībā, kas attiecīgi rada jaunus izaicinājumus. Gan ņemot vērā eh, loģistiku un citas jomas. Un kopumā ņemot arī pro, ražošanas procesus, tie rada mums jaunus izaicinājumus. Tā tad jautājums par nepieciešamību, par rūpniecības politikas atjaunošanu, jeb uzlabošanu, un ņemot vērā arī dažādas jaunas izaicinājumus, tas nav viegls uzdevums. Un vēl kāda lieta, godātie kolēģi un kolēģis, Eiropas rūpniecības politikas problēma ir arī tā, ka ir par maz sadarbspējas. Sadarbības mums ir daudz dalību valsts, mums ir Eiropas komisija kā partners, bet mēs īsti neredzām, ka būtu koordinēta sadarbība vai rīcība. Manuprāt, ko konkurētspējas padomas lēmums pagājušā gada martā ir ļoti prātīgs, un tas ir mēģinājums šo konkurētspējas situācijas starp dalību valstīm eh, pastiprināt un es tiešām ar nepacietību vēlos redzēt, kā tas notiks, kā notiks šī mobilizācija, lai attīstītu vienotas vadlīnijas, indikātorus. Iespējams, ka mēs attīstīsim jaunas un labas stratēģijas, bet kas nebūs īstenojams pat Eiropas Savienībā un var rasties pat pretēja veida attīstība rūpniecības politikas jomā. Bet, godātie kolēģi un kolēģis, es ticu un domāju, ka mums ir nepieciešama jauna integratīva pieeja rūpniecības politikas jomā. Integrēts nozīmē vienotu nostāju dažādos politiskajos jautājumos, bieži vien ir bijusi problēma, ka atsevišķas jomas, politiskās jomas, vai tā ir vide vai kāda cita joma, netiek eh, saskaņotas ar rūpniecības politikas aspektiem. Bet otra lieta, ko nozīmē integrēts, nozīmē, ka dažādi dalībnieki, kas ir iesaistīti šajā jomā, ir maksimāli jāiesaista, lai attīstītu rūpniecības politiku un paraugoties vēlreiz, kādi pasākumi ir nepieciešami. Man šķiet, no vienas puses, inovācijas attīstība Eiropas Savienībā būtu jāpastiprina. Pētniecība rūpniecības jomā, arī domājot par inovāciju inovatīviem pasākumiem un arī to pielietojumu šīs jomas ir jāsasaist savā starpā. Daudzās jomās ir eh, ļoti sekmīgi pētniecības rezultāti, dažādi projekti ir veikti, bet šīs inovācijas, lai tās ienāktu arī tirgu, un domājot arī par jaunu darba vietu radīšanu un rūpniecības attīstību, uh, šādas integratīva inovāciju pieeja šad un tad tomēr pietrūkst. Mums ir jāstrādā pie tā, lai to maksimāli attīstītu, lai šī zinātība, kas Eiropā tiek attīstība, nāktu par labu arī rūpniecības politikai. Ir dažādas jomas un pamattehnoloģijas, nanotehnoloģijas jomā un citās, kuras jātīst arī tālāk. Otra lieta. Runa ir par resursu efektīvu izmantošanu. Kopš 1960. gada darba produktivitāte ir četkārtojusies, īpaši ņemot arī uh, darba samaksas pieaugumu par 25%. Resursa efektivitāte tomēr ir tikai uz pa, pusotru reizi palielinājusies. Resursi uh, izmaks, izmaksas ir apmēram 40%. Un tāpēc, lai attīstītu rūpniecības politiku, mums ir jādomā par uh, resursu efektivitāti un to, kā mēs palielinam šo efektivitāti, īpaši domājot par enerģiju, tāpat arī par citām jomām un arī par resursu izmantošanu. Un ir vēl kāda cita lieta šajā jomā. Izēvielas visā pasaulē ir ierobežotas, to mēs zinām. Un otra lieta - arī konkurēt, konkurenti ir, pal, konkurents skaits ir palielinājies. palielinājies. Ja mēs, piemēram, raugāmies arī uz Ķīnu un ar mazāk, mums ir jārēķinās, ka būs mazāk izēvielas un augstākas cenas, tāpēc ir vajadzīga saprātīga izēviela stratēģija, bet arī jāņem vērā tas, kā mēs efektīvi izmantojam izēvielas un arī kā mēs uh, uh, pro, uh, pārstrādi veicam un atjaunot produktu izmantošanu otraizējai lietošanai. Tad ir jāņem vērā arī sektoriāls intereses rūpniecības jomā, tās ir jānovēro. Komisija jau ir vairākus šādas pieejas izstrādājis - Leadership, Stars 21, IKT, Task Force, jeb darba grupa, bet šādas darba grupas un dažādas augstāka līmeņa darba grupas un platformas ir bijušas, bet šī strateģiskā virzība nav vienmēr bijusi viennozīmīga, un arī īstenošana nav bijusi viennozīmīga. Tas, kas ir pārunāts, nevienmēr ir skaidri īstenots un atainots, tāpēc svarīgi ir domāt arī par skaidru interešu noteikšanu šajā sektorā un no tā vadoties izstrādāt koordinētu politiku, īpaši domājot par uh, rūpniecības sadarbību Eiropas Savienībā, lai pavirzītos e, būtiski uz priekšu šajā attīstībā. Reģionālā sadarbība arī šis aspekts ir jāņem vērā, jo reģionālās rūpniecības uzņēmumi arī tiem ir nepieciešama saistība ar zinātne, viņiem vajadzīgs šāds atbalsts, un tas ir ļoti svarīgs aspekts rūpniecības uzņēmumu sasaistīšana arī ar zinātnes jomām, Tā ir ne, to nepieciešams veicināt. Ir dažādi piemēri Eiropas Savienībā, kurus vēl vajadzētu arī pastiprināt, lai lēmumu par investīcijām Eiropas Savienībā varētu noturēt ilgākā jo, laika posmā. Un vēl kāda pēdējā lieta, kolēģi un kolēģis, tas ir jautājums par anticipēšanos, ja pārmaiņu ņemšanu vērā un Mēs zinām, ka rūpniecības sektors arī mainīsies. Daudzās jomās ir nepieciešamība šādas pārmaiņas arī veikt. Mums ir jāraugās, kur konkrēti problēmas ir saskatāmas. Vai tas ir jaunajās dalību valstīs, kur problēmas, protams, ir diezgan lielā skaitā, bet varbūt tā ir automobīļu rūpniecība vecajās dalību valstīs. Tātad rūpnieciskās, rūpniecības pārmaiņas un attiecīga rīcība šajā jomā, tāpat arī struktūra fondi, tas ir viens instruments, bet restruktūrizācijas procesam būtu jātiek pastiprinātam, un tas ir īpaši jāņem vērā. Tas, protams, ir arī jautājums par saprātīgu kvalitatīvu kvalifikācijas politiku, lai panāktu to, kas nepieciešams kvalifikācijas jomā. Es jau minēju arī demogrāfiju un dažādas citas jautājumas, bet ja būs uz zināšanām balstīta ekonomika, mums būs nepieciešama arī augstāk kvalificēti darbinieki. Tātad šī antipacā, antip, participācija ir cieši saistīta ar kvalitāti un kvalifikāciju. Es varu to iedomāties. Ka darbinieku pārstāvība arī iesaistīsies šajā procesā, šajā attīstībā. Tas būtu no manas puses ievads. Paldies jums par uzmanību. Gut, herzlichen Dank. Labi, paldies. Ja atļausiet, tad es tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Uzklausīsim viņu, un tas būs pamats mūsu tālākai sarunai. Zurek kungs, ģenerāldirektorās. Paldies par ielūgumu. Centīšos īsumā jūs informēt par pārdomu procesu komisijā, kur tas patreiz ir nonācis. Esmu priecīgs, ka rūpnieciskās ražošanas temats ir atkal kļuvis par tādu, par ko var atkal runāt. Tagad es sāku strādāt ģenerāla direktorātā. Eh, Viņi le, lepojās ar to, ka neeksistē ģenerāla direktorāts ar rūpniecības nosaukumu, jo tas tika uzskatīts par veco tautsaimniecības nozari, bet tagad, kurš pieciem gadiem atkal rūpniecība ir mūsu uzdevumu starpā kompetenču starpā. Un mēs redzam, ka patreizējās ekonomiskā situācija un krīze galvenokārt ir ietekmējusi ražošanu un celtniecību. Tas savukārt ir novedis pie tā, ka rūpnieciskā ražošana ir gada laikā uh, samazinājusies par apmēram piekto daļu. Pat labam, mēs esam tādā posmā, kad ir pazīmes tam, ka notiek tautsaimniecības atlapšana. Cerēsim, ka tā būs ilgspējīga attīstība. Neatkarīgi no tā, ir un paliek spēkā, ka ražošana ir tautsaimniecības kodola nozara, un tā ir pelnījusi attiecīgi mūsu uzmanību un strateģisko uzmanību. rūpniecības e, konkrēta spēja, spējai pēdējā laikā mēs esam mazāk uzmanību e, veltījuši nekā rūpniecības nodarītam kaitējumam videi un vai klimatam, un tāpēc mūsu uzmanību tas ir mazliet novērs, jo rūpniecība ir gadu desmitiem devusi mums lielu ieguvumu. Tagad mūsu skatpunkts mazliet izmainījies, un tā arī ir nopietna problēma. Komisijā mēs esam mēģinājuši izdarīt tādu inventarizāciju, tādu status quo aprakstu, pievēršoties atsevišķām apakšnozerēm, e, novērtējot, kāda ir ilgtermiņa virzība šajās e, nozerēs un kā krīze tās ir ietekmējusi un kādas ir galvenās grūtības, ar kurām saskarās šīs apakšnozars. Vai kādas ir attīstības tendences un kur mēs varētu kaut ko mēģināt veicināt, lai uh, restruktūrizāciju uh, eh, veicinātu. Un esam diezgan interesants eh, fenomens atklājuši. Pirmkārt, nozares uh, termins kļūst arvien nesvarīgāks un patiesībā arī nelietojamāks, jo uh, Eh, ja definējam rozaru, tad mēs parasti eh, runājam par eh, gal izstrādājumu, bet ne par ražošanas procesu un tehnoloģijām, kas tajā iesaistīts. Piemēram, automobīlu ražošanā bija liels problēmas, tāpēc, ka pārdošanas skaits samazinājās, bet tas tad arī ķīmiskā rūpniecībā, metāla apstrādē, elektronikā bija jūtams. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, mūsdienu automobīls ir ļoti sarežģīts un uh, E, tas no dažādām nozarēm e, ražo, teiksim, e, automobīlu sastādājs un tādēļ, ja samazinās automobīlu pārdošanas skaits, tas ietekmē ne tikai automobīlu ražošanas nozari. Un to pašu var teikt tātad arī par citām nozarēm. Otrs. Kaut gan daudzi vēl iedomājas, ka rūpniecība darbā strādā galvenokārt vāji izglītoti darbinieki, patiesībā ir tā, ka tagad eh, rūpniecībā strādājošo profils ir visai radikāli izmainījies. Mūsdienās rūpniecībā vairs nestrādā tik daudz eh, vāji kvalificēto darbinieku, bet pārsvarā pat ļoti augstu kvalificēti, specializēti darbinieki. Un viens iemesls, kāpēc uh, eh, automobiļu ražošanā 20% samazinājās pārdošanas skaitli, bet uh, eh, nodarbināto skaits tikai 12%, uh, eh, daļai tas ir tāpēc, ka trīs gadus ir jāapmāc automobiļu uh, uh, rūpniecībā strādājušais, un tāpēc visi uzņēmēji baidījās, ka, nu, kas būs, mēs atlaidīsim darbinieks, tam mums vajadzēs atkal trīs gadus veltīt jauno darbinieku apmācīšanai. Tātad mēs redzam šeit, kā darbinieku profils ir ļoti radikāli izmainies un arī attieksme, darbdevēja attieksme pret uh, cilvēku kapitālu. Treškārt, arvien vairāk nonākam pie pārliecības, ka nav liederīgi koncentrēties tikai uz atsevišķām apakšnozerēm, bet ka mums ir jāskatās tā visaptvirošāk mēs centāmies apmēram 30 apakšnozarēs e, rūpniecisko ražošanu sadalīt un tad izdarīt kaut kādas secinājumus, bet tad mēs mēģinājām konstatēt arī, kādas ir e, kopīgās iezīmes, gan pozitīvās, gan negatīvās, un varējām konstatēt, es minēšu piemēru. Nākamā desmit gadu gaitā puse e, rūp, rūpnieciskā ražošanā strādāšanā dosies pensijā un augstākais ceturto daļu, viņu mēs varēsim aizstāt. To mēs zinām, balstoties uz studentu skaitu attiecīgajos mācību priekšmetos. Attiecīgi, secinājums mums būs eh, ļoti nopietna problēma ar augstu kvalificētiem darbiniekiem, bet ne tikai vienā nozarē. Nē, tas ir fenomens, kas plašā kontekstā būs vērojams, un līdzīgi ir arī uh, vides likumdošanā, inovācijas politikā, tirdzniecības politikā un tam līdzīgi, un tādēļ mēs tagad esam e, centušies šos izaicinājumus vai iespējas tādā pārnozaru, starpnozaru skatījumā e, saskatīt un attiecīgi izstrādāt stratēģiju e, atsevišķām nozarēm. Referents jau arī pieminēja dažos komisijas pieejas uh, iezīmes, un es redzēju konkrēti piemēru modernā rūpniecības politikā. Komisijas nesen uh, priekšā stādītā stratēģija vidē draudzīgai uh, gam automobīlim, un te piedalījās autoražotāji, kā arī izstrādē, tad kā arī uh, izēvielu ražot e, e, nozars pārstāvju un tā tālāk. Tātad e, mēs redzam šeit nozars speciālistu, dažādu nozars speciālistu sadarbību, un tā tas arī nākotnē būs vienmēr. Mēs vēlamies panākt drošu, produktīvu un konkrēt spējīgu darbu vietu vienalga, kurā nozarē tieši, lai mēs varētu pastāvēt starptautiskajā konkurencē sacensībā. Un līdzīgi kā referents norādīja, es arī uzskatu, ka inovācijās un globalizācijā tur ir galvenie izaicinājumi, un mums ir šeit nebūt jā, nevajag būt cietēji e, lomā, bet līdz e, procesa līdzveidotāja, līdzvirzītāja lomā. Pretējā gadījumā mēs būsim tikai vērotāji, nevis veidotāji. Sirsnīgs paldies! Saka priekšēdus Un tagad dosim vārdu kolēģei Grostetei lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Effectivement, ce matin nous a... Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt eh, mēs debesētējam ārkārtīgi eh, interesantā jautājumā, kas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai, un visi ir, mēs esam vienojušies un saprītam, saprotam, ka tas ir ļoti nopietns eh, jautājums, jo mums ir ekonomiskā krīze, un mēs esam uh, jau pietiekami daudz Eiropas uh, uzņēmējdarbības jau zaudējuši. Uh, un tāpēc vajag saglābt to, kas ir, un eh, ra radīt jaunus, modernus uh, sektorus Eiropas uzņēmējdarbībā. Pavisam uh, svarīgi ir nedomāt par Eiropas uzņēmējdarbību tikai kā uh, zaļu ekonomiku, kā ekonomiku kā tādu drošu, uh, uh, glābt Eiropas ekonomiku, bet mums vienmēr jādomā ir par uh, arī jauninājumiem, bet es esmu pārliecināta, ka tas nav pietiekami, <clears throat> ka mums būtu nepieciešams uh, padomāt par to, kas mums ir jau gadu gaitā uh, bijis Eiropas Savienībā, un to vajadzētu saglabāt tās eh, rūpniecības nozares, kuras mums ir bijušas, tās vajag atjaunot un saglabāt. Zinu, ka būs, bija, bija oktobrī, 13. oktobrī mēs saņēmām komunikē dokumentu, uz kura pamata mums jau rodās šīs te um, cerības par to, ka kaut kas tiek darā, darīts. Jūs uh, teicāt, ka nevajag sadalīt sektu sektoriāli uh, un nevajag pieiet uh, uzņēmē darbības veicināšanai uh, tikai pa nozerēm, ka mums ir jāskata globālākā skatu punktā, bet es domāju, ka tomēr mēs nedrīkstam pilnībā izslēgt šo sektoriālo pieeju. Protams, viss vienmēr ir, es, es nesaku, ka nav jāskata uh, Eh, plašākā jomā eh, visu bildi, paturot prātā eh, vīdi, transportu, ilgtspējību un tā tālāk. Un mēs nevaram nekad skatīt rūpniecību vienu pašu, bet pats galvenais jautājums ir finansējums finansējums, mums šie, šobrīd ir krīze, mums nebūs nekāds jauns papildus finansējums, bet mums ir jāspēj uh, atrast šī te nauda jau esošajos resursos. Mēs runāsim par subsīdijām, par uh, pētniecības ietvaru programmu, kas ir ļoti svarīgs, uh, bet mums ir jāskata uh, finansēšanas mehānismi un jārod iespēja paškapitālam uh, ņemot vērā arī e, vairākas metodas, kādas ir iespējams, piemēram, dot kredītus un tā tālāk. Mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmiem, mēs runājam par uh, Uh, lielākiem, lielākām ražotnēm. Mēs nedrīkstam runāt tikai par uh, milzīgiem uzņēmumiem, bet mums jādomā arī par maziem vidējiem uzņēmumiem, kā mēs tos varam atbalstīt. Es nesaku, ka lielos uzņēmumus un lielās ražotnes nevajag atbalstīt. Uh, kā mēs varam mazos vidējos uzņēmumus atbalstīt arī pētniecībā? Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, Vai mēs varēsim rast uh, finansējumu un palīdzēt šiem uzņēmumiem? Vai mēs uh, veiksim kādus pētniecības uh, pasākumus viņu vietā, ar ko dalīsimies? Mēs nedrīkstam uh, aizmirst pār uh, savstarpējā uh, sabalansētības principu, ka mums ir jāņem vērā šī sabalansētā uh, Uh, konkurence. Mēs nedrīkstam nekādā ziņā uh, uzstādīt mūsu uzņēmiem stingrākus noteikumus, tādējādi viņas vienmēr zaudēs, piemēram, Ķīnai vai citām valstīm. Uh, mēs negribam tikai vārdus un apņemšanos, bet specifiskus jau detalizētu uzskaitījumu par to, kas tiks darīts, un uh, Eiropa ir vienīgā uh, vienīgā valsts, vienīgā vieta pasā, pasaulē, kur e, ir visaptverošs e, valsts e, palīdzības pasākumu kopums. Mēs izskatās nepalīdzam savām, saviem uzņēmumiem tik e, ļoti kā citas pasaules valstis. Mēs e, mierīgi prātu noskatāmies, kā uh, Eh, fabrikas eh, aizverās eh, Eiropā un atverās kaut kur citur, tātad notiek šī te pārvietošanās, un kā mēs varam aizsargāt Eiropas ekonomiku, nekrūpļojot konkurenci, mums ir jāpalīdz pētniecībai un inovācijām, mēs nedrīkstam uzlikt papildu birokrātisko uh, slogu. Mums ir jāpalīdz arī tādiem pētniecības projektiem, kur ir tikai sākotnējā uh, fāzē. Mums ir jādomā par zaļāku ekonomikas attīstību, kā mēs varam panākt uh, un noķert savus konkurentus šajā skrējienā, kur viņi ir tik tālu priekšā. Kā mēs varam palīdzēt mūsu uzņēmējiem vieglākai piekļuvēji izdevielām, uh, ļoti daudzām izēvielām mums nemaz nav paši resursu Eiropā, un ja viņi ir, tad tie ir ierobežoti, līdz ar to izskatās, ka vienā uh, vai otrā uzņēmē darbības uh, veidā mēs, mūsu uzņēmējiem draud izmiršana. Uh, Uh, un atkal mums jādomā par ārējo politiku, uzņēmē darbībā un rūpniecības ražošanā, uh, ne, paturot prātā Ķīnu, arī Āfrikas valstis. Mēs esam zaudējuši uh, savu ietekmi Āfrikā, uh, arī resursu ziņā mēs esam zaudējuši uh, šo te ļoti svarīgo un uh, partneri. Mēs, kā, kāda būs mūsu uh, E, kādi būs mūsu praktiskie darbi, kā mēs e, CO2 noplūdi, e, noplūdes un savākšanas pasākumus varam ieviest visā kopējā uzņēmē darbības veicināšanas pasākumu kopumā. Kādi būs tie praktiskie pasākumi, ko mēs darīsim, lai nebūtu Eiropas Savienība, kas būtu tikai pakalpojums niedzēju un nebūs nekāda uzņēmējdarbība un rūpnieciskā ražošana. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, vismaz vēlos pateikties referentam par apjomīgo informāciju, arī Zurek kungam. Paldies par to, ko jūs sacījāt, tas bija ļoti prātīgi. Mēs gan esam pieraduši jau pie tā, un mēs priecājamies, ka rūpniecības politika atkal ir pastiprināta uzmanības lokā, un tas, kā jau Langas kungs sacīja, mēs atrodamies globalizētā pasaulē, kur lietas mainās. Un mums ir jādomā, vai tā ir vecā ekonomika, kā mēs to saucam, vienalga, bet jādomā par to, kas mūs stiprina. Un e, finanšu krīzē mēs to skaidri redzējām, ka pēkšņi tie, kuriem bija, kuri bija šie galvenie spēki e, Eiropas rūpniecības jomā, var palīdzēt arī izkļūt no šīs krīzes ārā. Tāpēc ir svarīgi domāt un runāt ar spēlētājiem visā Eiropas Savienībā un pārdomāt arī stratēģijas, kādas ir iespējams ar eh, lemtspējīgiem sadarbības partneriem. Vakar pie mums bija kolēģis no ASV, kurš vada pētniecības eh, jomu komiteju, un bija saruna par sadarbību ar Eiropas Savienību. Viņš redz ļoti skaidri, ka ķīnieši visā pasaulē, izmantojot savas metodas, piemēram, ir nodrošinājuši arī izēvielu tirgus. Pateicos referentam un arī Zurekungam par to, ka mēs domājam vienā virzienā. Man šķiet, ka mums skaidri un atklāti jārunā par rūpniecības politiku. Tā savukārt ir bijusi, savulaik ir bijusi tabū tēma. Šķiet arī Vācijā <clears throat> runa par to bija drīzāk tādā aspektā, ka visi domāja, ka tirgus to regulēs, bet to neregulēs tirgus. Mums ir šīs dažādās pieejas jāsasaista, mums ir jāpanāk koherence, savstarpējība. Un tas, ko mēs varam mācīties no, no frančiem, ir tiešām, ka viņi ir radījušos čempions, un mums ir jāpieļauj šāda iespēja. Nevis politiski radīt, bet pieļaut, piemēram, Nokia Tas ir piemērs, kas mums kā Eiropiešiem un mūsu tirgu, rūpniecības tirgu, ir, tas ir ļoti strauji izvirzies priekšā, tā būtu koherenta iniciatīva, kādu ir veica Somijas valdība savulaik. Mums ir ļoti skaidri jāraugās uz šādām lietām, bet mums ir jāstiprina arī tie, kas ir spēki, kas ir spēcīgi. Tur vēlos norādīt arī uz komisijas darbību, kas nav eh, saskaņot rīkojusies iepriekš, piemēram, automu, autorūpniecība. Šajā rūpniecības, eh, rūpniecības jomā ir attiecīgs eh, joma vai sektors, kurā Eiropiešiem ir 86% un prēmijum jomā. Tas, ko esam piedzīvojuši iepriekšējos gados, ka komisija ir izstrādājusi priekšlikumus, kas konkurētspēju būtu vienkārši sagrāvusi. Un es domāju, ka, un es zinu, ka komisijā bija arī spēki, kas šos, šos stiprās puses vienkārši gribēja iznīcināt. Un tas ir tas, kas mums jāņem vērā. Un arī tagad tas notiek pie tā sauktajiem viegliem automobīļiem. Tāpēc komisijai jāņem vērā, ka arī šajā šeit mēs esam bijuši vienotāki kā Eiropas komisijas pārstāvi. Tāpat Dīmās kungs un Ferhoigena kungs. Tā tas nevar turpināties, jo citādi rūpniecības politika netiks attīstīta tālāk ir kādas citas lietas, par ko jau tika runāts, tāpēc es plaši neizteikšos, bet runa par darba spēkiem, par inženieriem. Mums jādomā, jārunā arī par migrāciju, par imigrāciju. Ķīniešu studentu pūļi Āhenē un citās. Tātad runa ir par ķīniešu studentu uh, pulkiem, jeb lielu skaitu, kas labprāt pie mums uzturās, bet pēc tam dodās atpakaļ uz Ķīnu. Mums ir jāvērš uzmanības to, lai viņi te arī paliktu, vismaz to darba dzīves daļu, lai varētu nodrošināt savu darbu spēku mums. Tātad skaidra migrācijas politika. Mazie un vidējie uzņēmumi, par ko jau uh, minēja kolēģe, nav jēga vienmēr saskatīt pretsta, šos pretstatus lielie un mazie uzņēmumi. Kas būtu mazie uzņēmumi, piemēram, rūpniec, autorūpniecības jomā, ja nebūtu lielo vai vidējo uzņēmumu? Tas ir savstarpēji saistīts fenomens, un mums jāņem vērā, ka par maz tika runāts arī par patentiem. Mums ir jāraugās, ka amerikāņi, kā līdz šim šo patentu for surface camp izmanto, tāpat arī ķīnieši ir arī tā, notiek tāda agresīva izmantošana. Un mums steidzami Zurekums, tāpat arī kolēģi, mums ir jāatbalsta, lai būtu Eiropas patents, jo citādi viss centieni panākt labu pētniecību un to pārvērst inovācijās vienkārši būs absurdi. Tie nebūs nekam, nepiecie, ne, nekam derīgi. Uh, Inovācijas politika eh, ir jāpastiprina, un vēl pēdējā lieta - stratēģiskāka domāšana. Krostets kundze jau minēja, mums ir jādomā strateģiski arī tādā jomā, ka domāt ne tikai par konkurētspēju globālā jomā, tas, kurš nevar, tas vienkārši tiek iznīcināts. Bet kādas ir šīs uh, pamatehnoloģijas, kādas mums būs nepieciešams nākotnē, lai uh, globālo attīstību lai tai varētu turēt līdzi. Un iepriekšējos gados šajā jomā nav bijusi veiksmīga darbība. Es ļoti priecājos, ka mēs visi tomēr esam pareizajā virzienā, un es ceru, ka viss būs labi. Paldies, kolēģi un kolēģis! Vēl 15 minūtes laika, jo citādi jūs nomētāsiet mani ar akmeņiem, ja mēs desmitos nesāksim elektronisko balsošanu. Bet vēl desmit kolēģi vēl pieteikšies runāt. Uh, ja ta, katrs runās vienu minūti, tad visiem būs iespējas izteikties. Lūdzu, jūsu izpratni, citādi nebūs iespējams tīkaus kundze. Mulțumesc! Paldies, priekšsēd! Tā ir tiesa. Rūpniecības politika ir būtisks virzītājs Eiropas tautsēmniecības izaugsmē. 80, 18% darbiet ir rūpnieciskā ražošanā, mums jādomā par ES konkrētu spēju. Pēdējie statistiskie dati rāda, ka 27% e, globālās autoražošanas ir Eiropas Savienībā, 30% ķīmiskās e, rūpniecības, 38% mašīnu būves, uh, un mēs esam otrā vietā, kas attiecas uz civilās aviācijas, eh, tātad līdaprāt ražošanu, un trešā vietā farmaceitiskā rūpniecībā. Mēs redzam, ka mums ir kompetences, kuras ir jāsaglabā arī turpmāk un jāstiprina konkurētspēja. Un tagad es gribētu runāt it īpaši par jaunajām dalībvalstīm. Diemžēl, kā jau Langis kungs minēja, šajās valstīs bija tāda deindustrializācijas uh, politika, bet eh, šeit eksistē eh, rūpniecība, eksistē zināšanas, un tāpēc mums ir jāpievērš īpaša uzmanība uh, rūpniecības atjaunošanai šajās valstīs. Es gribētu runāt par TIC rūpniecību. 21. gadsimtā nevaram iztikt bez šādas rūpniecības. Paldies tagad, Trautmanas kundze. Paldies priekšsēdē. Es gribētu uzdot eh, jautājumu. Eh, mūsu komitejā eh, Sprānijas prezidentūras laikā Sevijā sarīkojas sanāksmi un tur bija runa par zaļo tautsaimniecību, zaļo ražošanu, lai jaunas darbvietas tiktu ražo, rado, radītas Mēs te runājam arī par inženieru, labi augstu izglītotu inženieru eh, trūkumu, bet ir runa arī par mazāk kvalificētu tām darbietām. Tagad par pievienotās vērtības ražošanas ķēdīt, par ko jau bija runa. Daudzos gadījumos, manuprāt, šeit ir iztrūkumi. Un pētniecības programmās, arī mazās pētniecības programmās, mums jāuzdod jautājums, kā mēs varam šīs, šos trūkumus mazināt, lai mums nav jāstrādā ar vecām normām vai tehnoloģijām. Priekšsēdis jau mazliet dusmīgi uz mani raugās. Divas lietas tikai īsti gribētu pieminēt. Investīcija banka ir svarīgi, ka mē, mums ir arī finanšu produkti, kas ražošanas atjaunošanu veicina. Es domāju, ka komisija, komisijai arī ir jāraugās uz to, mēs nedrīkstam būt naivi. Mums ir dzīve konkurence no ārienes. Baģa Kučit kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdi. referentu un Zureka kunga runas bija ļoti interesants. Te bija runa par gandrīz visu, par ko vajadzētu runāt šādā ziņojumā, bet ir vēl viens aspekts, ko varbūt vajadzēja ņemt vērā, proti kultūras nozara. Mēs zinām, ka arī tās pienesums Eiropas eh, iekšzemes koproduktam ir ļoti svarīgs, tā ir īpaša joma. Un jāuzdod jautājums, kā attiekties arī pret šo nozari. Tā ir viena no retajām, kur krīze salīdzoši maz skārusi, bet kas ir ļoti inovatīva joma. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Sirsnīgs paldies. Mēs šeit diskusijā izvirzām ambiciozus mērķus, un man gandrīz vai skauž, ka Langenkungam ir dot iespēju šo um, atzinumu sagatavot. Pamatjautājums, kas mums ir jāuzdod, būtu šāds. Uz ko, kā, kā, ko mēs gribam pierādīt, kāda ir galvenā tēze un uh, kas, ar ko varam šo tēzi pamatot. Es redzu šeit divas tēzes. Pirmkārt, pasīvāku tēzi, tātad rūpniecības politikas piemērošana globalizācijas izaicinājumiem. Tas ir pirmajā fāzē. Galvenais faktors PTO aktivitāte. Un dažreiz negodīgā konkurence. Eiropā ir jāaizsargā savs tirgus, manuprāt. Un tā ir šī pirmā pasīvā tēze. Otrā tēze ir aktīvāka. Rūpniecības politikas aktīvā veidošana balstoties uz jaunu patēriņu modeli. Mums jādomā par jauniem risinājumiem, par automatizāciju, komputerizāciju, mums jādomā par resursiem nākotnē. Daudz kas ir atkarīgs arī no uh, uh, izēvielu tehnoloģijas un zaļās tehnoloģijas. Rībīgkungs. Paldies, Rūpniecības politika. Rūpniecības Patreiz notiek intensīvas diskusijas, un tās arī tiek turpinātas. Mans jautājums ir saistībā ar CO2. Vai mēs domājam tikai par Eiropas rūpniecību vai nē? Edegārdas kundze, kas ir komisāre, ir minējusi par CO2 produktu eh, izsoli, ka tie tiek izsolīti ar attiecīgu eh, nomaks no 20%, tas tiek samazināts uz 15%, tātad produkti, kas ir, kuriem ir liels CO2 izmešs, tiem attiecīgi tiek piemērots lielāks nodoklis. Bet šajā laikā, krīzes laikā, ir jādomā par riska kapitālu. Protams, mums jādomā ne tikai par paškapitālu, rūpniecībā ne, un ne tikai banku sektorā. Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. visiem klājās labi, Āfrikai klājas labi, tikai Eiropai ir grūtības. Mums ir nepieciešama laba rūpniecības politika, un tā ir arī šī atslēga, lai varētu nodrošināt labu izaugsmi. Jūs paliksiet, komisāri nāk un iet, bet jūs paliekat, un jums ir labs pārskats. Un, manuprāt, konkurētspēja ir visu panākumu atslēga, un ir divi būtiski elementi - sociālās normas Mums Eiropā ir kāda tradīcija jau šajā jomā, un tāpat arī vīdes normas. Bet kā tad izskatās ar eh, sociālajām normām, vai tie ir konkrēti spējas faktors vai gluži pretēji, jo agrāk tā tika uzskatīts. Un kā tad ir šī, ar šīm vidas normām? Kā, kā mēs risināsim CO2 izmešu jautājumu, jo mums ir nepieciešams runāt par to pasaules mērogā. Uh, un panākt kādu vienošanos. Un mēs varam uzstādīt savas prasības, tātad mums nepieciešams apusējas rīcība. Paldies, Heninkungs. Paldies. Priekšsēdē. Exprimer et passer un certain nombre de messages parce qu'autrement son. Paldies, priekšsēdētāji. Viena minūte izteikšanās nav pietiekams laiks, bet jūs runājat tātad par rūpniecības politiku, par globalizāciju. Vienīgā problēma ir tā, ka mums vispirms vajadzīga rūpniecības politika no dažādiem komisāriem. Eiropas parlamentā esmu dzirdējis, ka nav vienotas rūpniecības politikas, un tādas arī nebūs, jo tirgum pašam būtu jānosaka, kurš izdzīvo un kuram ir vienkārši jāiet bojā. Tā tad ir pamat problēma, ja nav kopīgas rūpniecības politikas. Kā tad mēs varam tādu attīstīt globalizācijas laikmetā? Tā tad mums jau pašā sākumā ir jāsāk no paša sākuma, ir jādomā par tā nepieciešamību arī pilsoņiem, tad jādomā par rūpniecību kā resursu mūsu teritorijā. Un vēl trīs jautājumi. Ja nav šādas rūpniecības politikas, ja tirgumu ir visu jāregulē, jeb jānosaka, kā tad mēs virzīsimies uz priekšu, ko mēs darīsim, jo rūpniecības jomā runa ir par panākumiem, par pēļņu, tas ir vienīgais, kas eh, ir noteicošais aspekts ja mēs ne, neizstrādāsim noteikumus eh, pret dempingu un citiem jautājumiem, tad mēs netiksim uz priekšu. Es ļoti labi saprotu jūsu bāžas par īso izteikšanās laiku, bet tie, kas varēja ilgāk izteikties, tā, tie bija tikai referents un ēna referents un tāpat arī komisijas pārstāvi. Protams, ir kādi jautājumi, pie, eh, noteikumi, pie kā jāpieturās. Vēberkungs. Šķiet, Langas kunga ziņojums bija ļoti labs. Un man tiešām bija dažas lietas, ko es varēju no tā gūt. Mēs nevaram vienkārši novirzīties no kāda jautājuma, ja runa ir par aizsardzību, lielā, lielie uzņēmumi, ekonomiskie uzņēmumi sevi aizsargā, ja aizsargāt, viņi sevi var arī pret dempingu, arī Vācija sevi cenšas pasargāt. Piemēram, caur to, ka tiek izstrādātas tehniskās normas. Arī Ķīna veic šo dempingu arī finanšu jomā, un Eiropas komisija seko šiem piemēriem, bet ķīnieši to dara visās jomās, un tur kapitāls neko nenozīmē. Es negribu panākt šeit un atbalstīt protekcionismu. Es zinu, ko tas nozīmēja 30. gados, un šajā situācijā tas būtu tikai vēl sliktāk, bet nedrīkstam būt naivi, ja runa ir par dempingu, ir nepieciešama aizsardzība, un Eiropa to nedara. Ir taču leģitīmas iespējas aizsargāt. Kāpēc mums vajadzētu stāvēt aiz amerikāņiem? Viņiem pat ir likums šajā jautājumā. Nākamais kolēģis. Paldies priekšsēdētāji. Tā Janī, viceprezidents, kurš par rūpniecības politiku ir atbildīgs, ir izstrādājis, jeb apsolījis jaunu pieeju, un es tiešām esmu pārliecināts, ka mums nevajag kaut ko mazāk kā šo, jo tas, kas notiek eh, rūpniecības politikas jomā, tas nav vienkārši eh, jautājums par biznesa attīstību, par bet ir jādomā par globalizācijas ietekmi, kas arī nemitīgas pārmaiņas. Mums ir nepieciešama rūpniecības politika Eiropā, kura ir ambicioza, tik ambicioza, kāda nav bijusi līdz šim. Eiropas rūpniecības politika nenozīmē Eiropas valsts tādu intervencionismu, bet tam ir jāvēršās skaidrā virzienā, mums jāņem vērā, ka mums jānostājas pret protekcionismu, būtu jābūt arī gataviem pret, stāties pret dempingu, te es pilnībā piekrītu. Rūpniecības politika arī nozīmē, ka Eiropa tā, nākotnē, ka tā nosaka rūpniecības politikas prioritātes tikai balstoties uz līgumiem, jo tur vairākas kompetences iespējams noteikti, bet ka tā ir jāstrādā, jāizstrādā skaidri principi kā to formulējis arī kāds laikraksts, tai jābūt rūpniecībai, kas var pēc iespējas ātrāk un ar vislabākajām tehnoloģijām strādāt, lai ar to viņš domā enerģētiku un izēvielu efektivitāti, un tā ir jābūt mūsu uh, nostājai. Un pēdējā uh, runātāja ir kolēģi Figredo. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlējos minēt tikai divas lietas. Pirmā - tā ir saistība ar jautājumi, kādu rūpniecību tad mēs vēlamies Eiropas Savienībā? Kas tad ir uzdevums, kāds mums ir jāveic arī dalību valstīm tieši rūpniecības jomā? ņemot vērā to, kas notiek šobrīd valstīs un kas būs nākotnē sagaidāms. Es nāku no valsts, kurā ir uh, uzņēmumu filiāles nodibināts, bet nu, ir arī liela uh, darbinieku atlaišana, pat simtiem tūkstoši darbinieku, jo rūpniecības uzņēmumi atstāja mūsu valsti un dodas uz citām valstīm, vai tās ir Āzijas valsts vai uh, Eh, Ziemeļāfrikas valsts, tātad rūpniecības nozare pamazām pazūd. Un tās nav tikai jomas, kas būtu tradicionālās rūpniecības jomas, eh, apģērba industrija, tekstila rūpniecība, automobīļa rūpniecība, arī šīs jomas tiek skārtas elektroniskā rūpniecība. Tātad dažādās jomās šis, eh, tas ir novērojams. Un visbeidzot, nekas mūsu valstīs nepaliek. Un kā tad mēs varēsim cīnīties, panākt, un kā panākt stratēģiju, kas var eh, saglabāt labu rūpniecības politiku un arī darbspēju? Paldies! Varētu varbūt dot vārdu vēlreiz eh, Zurekungam, jo ir uzdot arī vairāk jautājumu, jūs varētu atbildēt. Dāmas un kungi, vai jūs vēl varat veltīt minūti jūsu uzmanības? Paldies! Šķiet, ka šis jautājums tiešām ir ļoti uh, interesants, un arī jūs tas interesē vēl tik kādas lietas minēšu. Vairāk jautājumu, kur jau tika minēti, ir saistīti ar inovācijām un citiem, citām jomām. Es vēlos ieteikt, ka darbinieki, kas ir ieradušies uh, kopā ar mani, Tjodmen un Bermankungs, varētu arī atsevišķi dot atbildes uz jautājumiem, kas tik uzdodas. Un tas varētu notikt pēc balsošanas. Mēs būsim jūsu rīcībā, un tad varēsim tiešām atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un tas būtu varbūt vieglāks ceļš. Paldies! Tas tiešām ir ļoti labs priekšlikums. Kolēģi, kuriem ir konkrēti jautājumi bijuši, lūdzu pēc balsošanas kolē, komisijas e, pārstāvi būs jūsu rīcībā un varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tas ir ļoti praktisks piedāvājums. Paldies jums, sirsnīgs. Mēs turpināsim diskusijas, bet šis jautājums šodienas darba kārtībā ir noslēgts un turpinām ar balsošanu. Kolēģi un kolēģis Jā, mani dāmas un herri, darf Sie. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Ja, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Lūdzu jūsu uzmanību lai mēs varam sākt balsošanu. Nav mums daudz dokumentu, par ko balsot, bet tomēr ir dažas lietas. Un, ja jūs atļautu pie pirmā jautājuma, kas ir Eiropas standartizācijas nākotne, es labprāt dotu vārdu Bitikoferu kungam, kas ir atzinam sagatavotājs, jo tikai ar viņa palīdzību esam varējuši novērst, izvairīties no kādām diskusijām, bet tomēr, lai viņš sniedz pāris uh, lai viņš saka pāris vārdus, pirms mēs sākam balsošanu. Paldies! Vēlējos sirsnīgi apsveikt Kuršišņi kungu, kurš ir gal, galvenais referents bijis IMKO komitejā un ir arī šeit ieradies, lai piedalītos mūsu šīs dienas sanāksmē. Vēlējos arī norādīt, ka eh, izdrukātajā versijā kompromisa grozījums numur 4, tur ir kāds uh, teksta priekšlikums, kurš nav aktuāls vakar tika panākt vienošanās par grozījumiem, par grozījumu projektu. Un vienkārši es to saku, lai jūs nes, neapjuktu. Vēlāk to paskaidrošu tuvāk. Paldies jums! Ja atļaujat, tad es dotu, došu vārdu Kožišņikungam, kurš ir galvenais referents. Pusminūte laika jums, vai piekrītat? Vai viņš vispār ir šeit? Jā. Jā, paldies. Es nevēlos šeit uzsākt plašas diskusijas, vēlos tikai pateikties referentam Butikoferkungam. Mēs ļoti labi varējām sastrādāties parlamentā, un šīs dienas balsošanā vēlamies ņemt vērā arī jūsu rezultāts. Un IMCO komitejas sanāksmē pastāstīsimies arī par šiem rezultātiem. Eiropas standartizācijas nākotne. Svarī, šajā jautājumā ir svarīgi domāt par normām, standartiem un to izstrādi, lai tiešām varētu panākt eh, pareizo standartizācijas pieeju Eiropas Savienībā. Tātad par balsošanu. Pirmais - Eiropas standartizācijas nākotne ir kompromisa priekšlikums numur viens. Atvainojiet, atvainojiet, kļūda. Pirmais grozījums Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromisa grozījums divi. Piekrīt? Pret? Atturās? Pieņemts. Sestais grozījums. Piek par? Pret? Atturās? Pieņemts. Septītais. Par? Pret? Atturās? Pieņemts. Astotais. Par? Pret? atturās pieņemts. 9. par pret atturās pieņemts. 10. par pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās pieņemts. 12. par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 29. par, pret, atturās, pieņemts. 19. par, pret, atturās, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss, Bitkungs. Atvainojiet, 24. 24. grozījums, tikās kundas grozījums par. Paldies, priekšsēdētāji. Mutiskais grozījums. In Global Competition pievienosim šim tekstam. Jā, paldies. Es to ņemu vērā, tātad 24. ņemot vērā arī mutisko grozījumu, tātad par, pret, atturās, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss, Bütikoferkungs, atvainojiet, brītiņu, brītiņu. Es labprāt nolasītu tekstu, par kur mēs balsojam. Stakeholder organizations to be given an appropriate role in the European standardization process, which should empower them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 pieņemts. Man tika dota zīme, kā vispārējie grozījumi līdz numur divi. Mēs varam par tiem balsot kā bloku, tātad 40 un 42. Vai tas ir pareizi? Tātad vairāki grozījumi. Es tiešām esmu sajūsmā par šo priekšlikumu. Tātad visi izņemot 40, 42 par, pret, atturās, Pieņemts. Paliek piektais kompromiss. Piektais kompromiss. Pret. Atturās. Pieņemts. Tad 40. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 42 par. Pret atturās, pieņemts. Sestais kompromiss būs ekstra papildus, tātad par pret, atturās, pieņemts. Galīgais balsojums, izmantosim elektroniskās balsošanas kartītes un sākam balsošanu. Tāds pat partijas politiskā grapa četri par daudz. Šķiet, ka jūs pavairojaties. Jā, labi, tagad beidzam balsošanu. Es, protams, neesmu gluži pret to, bet tagad beidzam balsošanu. Vēlreiz mums jāatkārto balsošana bija neliela kļūme. Vēlreiz, vēlreiz, galīgais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam. Noslēdzam balsošanu. Un rezultāti ir. Tas ir pavisam skaidrs. Apsveicam. Skaidrs rezultāts. Un skaidrs pārsvars. Protams, mums ir jāturās kā priekšsēdētājiem no uh, kāda novērtējuma, bet man ļoti patīk šis balsojums. Mēs to varētu arī atkārtot citreiz. Nākamais balsojums būs nedaudz vienkāršāks, jo mēs par to jau tā kā balsojām. Runa ir par galīgo balsojumu gāzes piegādes drošības jautājumā. Uh, ir tikai viens balsojums. Man ir jautājums, kurš ir par šo priekšlikumu? Atvainojiet! Arī šo balsošanu veiksim elektroniskajā veidā. Tātad sākam elektronisko balsošanu. Viens uh, pārstāvs no sociālistiem ir par daudz, un viens no tautas politiskās grupas, tautas partijas politiskās grupas. Arī jūs zinat, kā tas tagad notiek. Tā tad beidzam balsošanu. Labi pavisam skaidrs rezultāts un paldies visiem. Paldies par šo balsošanu. Sirsnīgs paldies vēlreiz. Un tad nu varam turpināt ar nākamo darba kārtības punktu, numur 13 mūsu darba kārtībā. Dažreiz gan ir kolēģi, kas atstāja pēc balsošanas telpu. Ja jūs to darāt, tad lūdzu dariet to bez liela trokšņa, jo mēs vēlamies turpināt darbu bez pārtraukuma. Mums ir virkne projektu, jautājumu, kas ir jāpārunā. Un, ja ļausiet, vēlos sākt ar 13. punktu - pētniecības pamatprogramma īstenošanas vienkāršošana. Godātie kolēģi un kolēģis, lūdzu, lūdzu, atstājiet šo zāli klusām, lai Kavaljo kungu mēs varētu arī dzir kundzi dzirdēt un uzklausīt, vai mēs varam sākt. Vai jūs varat tiešām atstāt šo zāli klusiņām? Labi, mēs sākam. Kavalija kundze pārvietojas. Tātad ir vairāki jautājumi mūsu darba kārtībā, kas ir jāpārunā vēl. Tāpēc lūdzu jūsu koncentrēšanos. Kavaljo kundze, jums kārta. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labrīt! Es gribētu sākt ar to, eh, cik lielas konsultācijas ir bijušas iesaistītas šī eh, ziņojuma tapšanā. Mums bijis arī uh, plašas publiskās debates, un mēs esam saņēmuši arī daudz, daudz atbilžu un par tām esmu ārkārtīgi pateicīga. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgi zinātniskai un biznesi, uzņēmēja darbības kopienai. Tas ir arī īsti nāk laikā, un mēs sākam sākotnējo stā, stadiju FP. Astoņi. Ir vairāki aspekti šajā ziņojumā, kurus vēlos jums pastāstīt. Pirmkārt, uh, Eh, administrīvo un finansiālo eh, pragmātisku pārēju vienkāršošana, tālāk pieeja un caurskatāmība. Eh, tad es vēlētos uzsvērt arī to, kā uh, notiek sapludināšana, jeb sinerģija uh, šīm programmām 8 un 7. Vēl es gribētu pateikt kaut ko vairāk par FP8. Pirmkārt, administrīvo un finansiālo uh, lietu vienkāršošanu. Runāšu par to. Ir uh, galvenie aspekti šajā uh, uh, ziņojumā vispārēji jautājumi un rekomendācijas. Uh, ja mēs runājam par vispārējiem principiem, es gribu uzsvērt, ka vienkāršošana ir E, visu iesaistīto pušu interesēs. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti un arī tiesisko uh, pamatojumu. Ir nepieciešams arī riska izvērtējums, uh, neriskējot uh, procedūrālo pasākumu kopumu, um, kas nāk kopā ar šo te finansējumu. Mums ir jāļauj, e, lai iesaistītās puses vai tie, kas piesakās papildus finansēm, lai tie varētu strādāt tā, kā ir strādājuši īpaši administratīvā un finanšu jomā. Mums ir nepieciešama arī skaidrība un vienkāršība e, dokumentāciju e, jomā. Mums vajag skaidri nodefinēt, kad, kas, kā un cik ātri ir jāmaina, ja ir nepieciešama main, mainīšana. Mēs vēlamies arī pa vien, daudzkārt vienkāršot finansējumu piešķiršanu, piemēram, eh, izdevumu kalkulācijas metodēm ir jābūt identiskām, vienādām vairāku instrumentu un programmu ietveros. Visbeidzot, skaidrība definējot tādas lietas kā uh, kopējā summa, jeb lampsam, tad uh, nodokļi, uh, pieejamā summa un tā tālāk. Uh, tāpat arī ir uh, jāpiemēro visās iestādēs, visās valstīs vienotu metodi uh, un vienotu formu, kā pieteikties finansējumam, lai nodrošinātu šo te caurskatāmību. Es gribu uzsvērt vēl dažas lietas. Es vispār esmu par, uh, tā, par to, ko es uh, saucu par pieeju balstīt uz zinātnisku zinātniskiem pamatojumiem. Tādi zinātniski pamatojumi, kuri tomēr eh, būtu pakļauti eh, saprātīgai kontrolē. Un tādēļ es gribu teikt, ka vislabākai, kā pieeja, kā komisija, uh, ir ieteikusi, komisijas ieteikumam ir uh, vesela virkne uh, plusu, bet mums ir jāizvērtē pilotprogrammas. Uh, sasniegumi, lai varētu skaidrāk redzēt, kas vēl darāms un kā tad e, šī te definīcija vai definīcijas um, ir formulējamas. Uh, šīs fa, um, pilotu programmas uh, tiks uzsāktas ir, un ir jau uzsāktas vairākās jomās. Es tāpat arī uh, gribu, lai uh, komisijas ieteikums par labāko prakšu apbalvošanu vai tādu kā balvas izsludināšanu vislabākajiem uzņēmējiem uh, būtu iekļauta uh, vispārējā likumdošanā. Tie ir ļoti, tas ir ļoti svarīgi, lai uzņēmēji lai dalību valstis varētu arī paturēt savu kontrolas tiesību paketī, tīpaši drošības un aizsardzības jomā, vai arī tur, kur ir runa par ētiskiem jautājumiem. Uh, tādēļ es ieteiktu divu fāzu uh, tādu mm, piemērošanu, ņemot vērā uh, tās pilotprogrammas, kuras būtu pilnībā izvērtētas, un tad mēs varētu otrajā fāzē eh, startēt balstoties uz jaunas, eh, jaunām IT tehnoloģijām un platformu. Un visām šīm te eh, platf visai šai plat platformai jāstājas spēkā vienā laikā visās Eiropas Savienības valstīs, kā arī jātiek piemērotai visā, visā Eiropas Savienības aparātā, taiskaitā arī komisijā. Uh, Mums ir jā, skaidri jādefinē eh, ha, i, tas, eh, kas ir darāms, un tam jānotiek vienlaicīgi. Visbeidzot, eh, nākotnes FP8 programma es gribētu uzsvērt trīs aspektus. Uzskatu, ka administratīvā vienkāršošana ir centrālā prioritāte FP8 nākotnē, un es domāju, ka uh, virkne instrumentu ir jāatmet un jānotie, eh, pastāvošiem instrumentiem jābūt koordinētiem labāk. FP8 jābūt uh, vislabākām inovācijas pieejām, e, ir jānotiek rezultātu izvērtējumam un rezultātu pielietojamam tirgū. Uh, nek nekavējoties. Tas uh, mūs atkal atnesīs atpakaļ tajā vietā, kur kādreiz Eiropa bija, ko mēs esam pazaudējuši. Un es domāju, ka FP8 tālākā starptautiskošana, jeb internacionalizācija būtu nepieciešami tīpaši jaunajās un attīstošamies valstīs. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies kolēģei! 12 runātāji ir pieteikušies. Ir vēl mums citi jautājumi šīs dienas darba kārtībā. Tagad ir 13 runātāji, bet mums ir jāvienojas par to, ka mēs runājam ļoti īsi. Vispirms vārdu došu ēnu referentam, pēc tam pārējiem, bet lūdzu runātāji, ņemiet vairāk arī tie, kas ir pēdējie pieteikušies, grib izteikties. Un tagad pirmā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiešām, kā jau referente minēja, tas ir pareizi. Ir šajā ietver programmā mēs redzam, ka ir būtiska attīstība bijusi, ir arī budžeta līdzekļi tam pared, paredzēti, tāpat arī dažādas jomas ņemts vērā. Tas ir pozitīvs aspekts, bet jāsaka, ka tas ir bijis tik sarežģīti arī piedalīties un izrādīt interesi šajos projektos. Un pēc ir bijis diezgan liels risks. Protams, ar šiem jautājumiem ir, par tiem ir jādiskutē, un to mēs arī centīsimies, ceramies darīt. Vispirms vēlos pateikties Karvaljo kundzei Šajā ziņojumā viņa ļoti konkrēti un apjomīgi ir minējusi uh, zinātnieku apvienības un arī komisijas nepieciešamās rīcības plānus un programmas, un tāpat arī lietas, ko mēs esam runājuši semināros, jau februārī Spānijas prezidentūras laikā. Runa ir par rīcības iespējām, par to, uh, kā var rīkoties un tāpat arī kādas diskusijas jānotur arī sagatavojot astoto ietveru programmu, tāpat arī domājot par eh, kādu no mērķu vienkāršošanu. Ska svarīgi ir arī tas, ka neņemot vērā šos pasākumus, ir vēl virkne citu vienkāršošanas pasākumu, kas ir jāveic. Uh, kuriem nav tik plašs aptvērums un kas ir jāietver jaunā programmā. Un tāpat arī jāveicina ir līdzdalība šajos projektos, programmās. Tas ir ļoti labi atainots ziņojumā, kuru Kavaljo kundze ir sagatavojusi. Tas ir ļoti pilnīgs dokuments, un tāpēc arī apsveicu viņu no savas politiskās grupas nesmu iesniegusi daudz grozījumu, bet vēlos pavisam īsi e, kādu komentāru minēt. Man šķiet, ka leģitīmā interese, arī finanšu interese, saglabāt Eiropas Savienības finanšu, finansiālās intereses, ir jā, tas ir jāsaglabā, bet mēs nedrīkstam Eh, šeit kļūdīties pētniecības jomā. Svarīgi ir tomēr reš, dažkārt arī riskēt, to nevar paredzēt, un esmu pārliecināta, ka tādā veidā visu to darbs, gan zinātnieku, gan vērtētāju darbs var tikt veicināts, ja mēs ņemsim vērā un papildināsim uh, pasākumus ar tiesiskajiem un aspektiem būtu ļoti labi vēl uh, iekļaut citus konceptus, lai mēs konkrētāk precizētu konceptus un izvairītos no kļūdām, un lai varētu arī noteikt, kādi būtu aprēķina veikšanas pasākumi, lai tie, kas pirmoreiz piedalīsies, vai tie, kas ir pakļauti kādam riskam, var tikt aizsargāti. Būtu labi, ja komisija arī skaidri noteiktu, kā izskatīsies atsevišķās normas, un šīm normām būtu jātiecās uz visiem, kas ir iesaistīti. Tas attiec arī uz informāciju, kas ir jānodod tālāk auditam, un tāpat arī e, par norēķinu metodēm. Tās ir visas metodas, kuras var viegli īstenot, kuras uh, nenozīmē to, ka spēles noteikumi šajā situācijā tiks mainīti, bet tas nozīmē, ka turpmākajos pasākumos varēs panākt labākus rezultātus. Un konkrēti līdz 2013. gadam priekšsēdētāja kungs vēlos pateikties arī Beļģijas prezidentūrai un apsveikt viņus, ka viņi jau no paša sākuma uh, pārņemot šo jautājumu, ir ņēmuši vērā šos aspektus, un rītdien notiks vēl kāds seminārs uh, par vienkāršošanas jautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs arī varēsim to atbalstīt. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Nākamais kolēģis, paldies! Nevarēja atrast labāku uh, referentu kā Kavaljo kundzi, jo viņa tiešām šajā jomā ļoti labi orientējas. Viņa ir lieliska, ekscelenta, lieliski sagatavojusies līdz pat pēdējai detaļai. Un tiešām vēlos pateikties viņai par lielisko sadarbību, arī par intensīvo priekšsagatavošanos. Viens no mērķiem ir vienkāršošana, un tam ir jāpalīdz īstenot divas lietas. Pastiprināt līdzdalību, to mēs esam sapratuši, uh, īpaši domājot par to, ka samazinās mazo vidēju uzņēmumu skaits, bet arī Eiropas Savienības pētniecība būtu jāpadara redzamāka, kas līdz šim nav. Mums ir jādomā par to, un tāpēc šī vienk debats par vienkāršošanu. Tai būtu jābūt, jābalstās uz diskusijām, kāpēc mums nepieciešama pētniecība Eiropas Savienībā. Kopā ar kolēģi Dī mēs esam audita uh, pārstāvi, un tas arī ir svarīgi, ka Valjo kundze atbalsta, un mēs viņu atbalstām uh, jautājumā par paradigmu maiņu. Nevis administrācija ir priekšplānā, bet zināt, uz zinātni balstītie rezultāti. Mēs orientējamies uz pētniecības padomi, kas jau praktizē labus pamatprincipus kas mums ir jāņem vērā un kur vajadzētu arī komisiju nedaudz paskubināt, ir koherence. Ir dažādas ģenerāldirekcijas, kas aptver dažā, vienu un to pašu uh, pētniecības jomu, tomēr uh, tām ir sava uzskaita. Mums šī procedūra būtu jāvienkāršo. Single order būtu labs jēdziens šajā ziņā. Tā tad ir viena iestāde, institūcija, kas ir atzīta un kas atbild par visu uh, komisiju šajā konkrētajā jomā. Mums ir skaidrība jāpanāk arī juridiskajā jomā, tiesiskajā jomā. Īpaši mazākiem dalībniekiem pētniecības programmu jomās nav pieņemams, ka vēlāk tiek mainīti eh, kādi noteikumi, tā tas nedrīkst būt. Kavaljā kundze eh, izteicās par šīm galējām summām un par atbalstiem. Uh, Arī tas ir nozīmīgi paradigmas maiņai. Arī laiks ir būtisks faktors. Kāpēc daži projekta eh, veicēji, eh, kāpēc šie laiki atšķirās? Arī šajā jomā nepieciešami standarti, kompjūtera eh, programmas un citi aspekti ir pareizi, pareizi joma, kas jāveicina, un Vēra Madurēla kundze jau minēja, par eh, uz risku vērstu pieeju. Mēs nevaram noteikt 2% pieeju, mums ir jābūt radošiem, gudriem šajā jomā, citādi pievienotā vērtība nebūs saskatāma un pētnieki dosies uz citām pasaules daļām, īpaši uz Āzijas valstīm. Paldies jums vēlreiz, Lambert kungs. Es arī pievienošos saviem kolēģiem, sveicot uh, referenti, tas ir gan mm, valsts, gan privātais sektors, uh, būs ieguvējis. Es gribu tikai uz divām lietām uh, savu uz, uzmanību vērst. Tātad attiecībā uz rezultātiem. Rezultāti pirmajā vietā mums jācenšās tas, bet mums jācenšās arī uh, nemeklēt eksante to, ko mēs uh, gaidām no uh, pētniecības, eh, jo pētniecība un jaunā izpēta parasti eh, tas ir kaut kas nezināms, kas tiek izpētīts. Mēs nevaram palielināt. Vai, piemēram, projekts tā kā ITE, eh, vai tas būs pieskaitāms šai pētniecības programmai, vai tā varēs, tas varēs attīstīties tās ietvaros. Jā, jo mums nav skaidri rezultāti, kādā veidā tad šis projekts um, um, attīstīsies, jo šobrīd liekas, ka tas uh, nebūtu uh, š, uh, paliekams zem šīs programmas. Mums ir divi jaunie projekti, kuri šobrīd ir ārpus kontrolas budžeta jomā. Un kā jau Kavalju kundze runāja par uh, FP8, jeb astotā pamatprogramma, ko mums vajadzētu noteikt. Mums jānosaka arī, mums, piemēram, ITER, kā arī Galileo projekts, kurš ir absolūti nekontrolējams finanšu ziņā, finanšu jomā, un tā mums ir problēma, jo dalībvalstis saka dažkārt, jā, mums nevajag m, naudu, jo tad mums ir jālīdzfinansē šie te projekti un uh, beigu galā šā projektu uh, finansējums var pieaugt. Līdz ar to mums vajag noteikt arī šādu limitu. Uh, cik liels tad varētu būt projekts? jo uh, var, visa virkne projektu var šādu projektu kā ITER un Galileo dēļ ciest. Es uh, skatos uz punktu, uh, vienu konkrētu punktu, kura teksta redakcija man šobrīd neapmierina, jo tas ir tikai menedžmenta jo, jautājums, jo ir lieli projekti, šādi konkrēti projekti, kur mēs neizskatāmies pietiekami labi, jo neesam varējuši šo te naudu samanedžēt un, un, un līdzekļus. Paldies! Nākamajā runātājā došu vārdu. Paldies, ka Vaļo kundze par brīnišķīgo ziņojumu. Es kopā ar citiem jūs sveicu. It īpaši šī te vienkāršošanas procedūra attiecībā uz grāmatvedību 10. punkts un 14. punkts par mazāku konsorciju veidošanu. Tas ir tieši ļoti svarīgs jautājums man, jo, jo vairāk ir konsorcija veidošana, jo vairāk kompleksāks rodas šis jautājums un vairāk finansējums nepieciešams, arī ņemot vairāk geogrāfiju. Eh, paldies Eh, arī par tiem vārdiem, kur jūs minat eh, starptautiskošanu, jeb internacionalizāciju, ko mēs jau esam runājuši kopā. Mēs runājuši arī esam ar savām universitātēm, mācību iestādēm, un tie, tās ir īpaši priecības par to starptautiskošanu. Vēl viens punkts, eh, kur jūs runājat par tirgiem. Es bieži vien skatos, kā mums Eiropā ir ļoti laba izpēte, bet eh, mēs nedaram šo te inovāciju un nenovedam tirgu līdz tirgum, jo tādēļ, kā uh, eh, mēs uh, kaut kādā ziņā atpaliekam, pietrūks mums finansējums. Mm, un uh, mums jāņem vērā arī ta, tas, tie, tie brīži, kad mēs varam arī um, veidot uh, valsts iepirkumu, kas arī šeit ir panākts. Un tādējādi panākt jaunu līmeni inovācijai, jauninājumiem. Man liekas, ka uh, inovācijas ir Eiropas nākotne. Uh, e, tikai tāpēc, ka FP7 ir bijuši tik komplicēta un grūta, mums uh, nevajadzētu. Uh, domāt, ka FP8 arī būs grūta un ka papildus finansējums ir um, vislabākais risinājums vienmēr. Es gribētu labāk saprast, uh, kādēļ tā tas ir. Es daudz laika pavadīju, pavadu, uh, lai norādītu uz to, ka uh, caur ka vienotais audits vai grāmatvedības caurskatāmība ir uh, nepietiekama, un es skatos, ka jūs ārkārtīgi daudz pie tā esat domājuši, bet es tomēr vēl meklēšu labāko teksta redakciju, lai mēs atkal nesarežģītu vienkāršas lietas. Uh, un lai nebūtu, piemēram, kā manā vienā konkrētā gadījumā, ka notiek četri dažādi audīti vienam projektam, uh, lai tas būtu daudz vienkāršāk. Paldies! Eh, paldies, Matijas kundzei dod vārdu. Paldies, priekšsēd. Tāpat kā iepriekšējie runātāji, gribētu Karvaljo kundzei pateikties par lielisko darbu. Viņi ir tiešām mūsu darbam tādu ļoti labu pamatu ielikusi, ņemot vērā arī ēnu referentu ieteikumus. Un tas tiešām ir vislabākais iespējamais pamats mūsu darbam. Vienkāršošana ir mūsu mērķis Un grozījumos ir ņemts vērā, ka ir un ne tikai par finansiālo vienkāršošanu, bet arī ir citas dimensijas vienkāršošanas procesā. Un es gribētu pieminēt vēl par vienu svarīgu jautājumu, proti 23. punktā ir runa par finansējumu. Uh, mērķvirzību, itā arī tika pieminēta, neatkārtošu to, kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc tam būtu jāvēlt uzmanību, bet runa arī par to, ka komisija nesaka, kāds ir rezultāts un kādā mērķā tas, laikā tas būtu sasniedzams mērķis un kādā laikā tas būtu sasniedzams. Kā jau kolēģis Lamberts minēja, es domāju, mums jābūt piesardzīgiem jāņem vērā arī, kādi riski ir saistīti ar to, ja finansējums ir eh, tādā veidā atdalīts no izmaksām. Rēras Madurelas sacītais arī ļoti svarīgs, es to tagad te neatkārtošu. Un tad vēl trīs ļoti vispārīgi punkti, pa kuriem es gribēju runāt. Vienkāršošana ir svarīga. Uh, svarīgs mēķis, un mums ir Eiropas pētniecības pamatprogrammas jāpaplašina, jāizmanto to pilnais potenciāls. Un tik svarīgā procesā jānodrošina arī tas, ka mēs radītu priekšnoteikumus, lai visiem būtu vienāda, vienlīdzīga pieeja pētniecībai lai šie līdzekļi varētu tikt arī labi sadalīt. Un bieži mēs piemirstam, ka mēs gribam arī iet ārpus Eiropas robežām. Um, eksistē jau starptautiskas pētnieku sadarbības tīkli, un arī uz tiem var piemērot principus, tos pašus. Un galu galā es gribētu sacīt, ka Eiropas pētniecībai nebūs nākotne, vienkāršošana neizdosies, ja nebūs arī pamatpētniecība šeit uh, e, ietvērta inovācijas. Tā būtu izšķērdība tas nebūtu ilgspējīgi. Tātad pamatpētniecība ir arī šeit iesaist, tā ir piedēra nākotne, un ja mums tas izdosies, tad eh, būsim ekonomiski spēcīgi. Paldies! Tie bija mūsu ēna referenti, vēl deviņi runātāji ir pieteikušies, un aicinu viņus tad eh, mēģināt eh, runāt negarāk par minūtu vai divām. Vispirms dosim vārdu kolēģim Bžežinam. Paldies, priekšsēdi, nerunāšu gāra. Referente daudz par pētniecību un zinātni runā, un viņa ir zinošajā jomā. Administratīvā sarežģītība ir traucēklis pētniecībai, un tā galvā traucē mums visiem. Tāpēc referenti atbalsta tādus uh, finansiāls eh, noteikums, kas nodrošina līdzsvars starp uzticēšanos un kontroli. Eh, atbalstu par šo izmaiņu pa, piesardzīgu ieviešanu eh, attiecībā uz septīto pamatprogrammu, kas attiec uz universitāšu izmaksām, rūpniecības izmaksām tā tālāk. Tas viss ir jāprēķina atšķirīgi, kas attiec uh, uz zinātniskiem izcenojumiem, piemēram, X-Price. Varbūt nebūtu slikti vairāk pamatot, kāpēc redz, pie rezultātiem orientētā pieeja varētu zinātnieku ambīcijas paaugstināt un kāpēc tā būtu jāpiemēro, bet tas tikai sīkums. Ziņojumu uzskat par ļoti veiksmīgu, jo mēs arī pietuvojamies septītās pamatprogrammas vidas termiņu pārskatīšanai un drīz arī e, skatīsim astoto pamatprogrammu jau kolēģa Eka. Es arī gribētu pateikties referentam par izcelo ziņojumu. Es e, tikai gribētu runāt par dažiem punktiem, par kuriem mums jābūt ir e, lielai skaidrībai no šīs komitejas. Tas e, paš iniciatīvas ziņojums. Mēs skatāmies, kas e, notika FP7 vidustermiņa ziņojumā. Mums jāpiemēro tas, e, ko mēs redzēsim arī FP8 ietvaros. Es domāju, ka te ir pilnīga pieeja ne tikai no zinātniskā, bet arī no audīta viedokļa. Uh, Un eh, ir ļoti jocīgi, ja mums ir regulējums, ja mēs esam prasījuši naudu par no, doties no A līdz B ar, piemēram, taksometru, un jūs saprotat, ka no A līdz B var nokļūt uh, arī ar autobusu pietiekami ātri, bet jums uh, nav atļauja izmantot autobusu, un tas tā izskatās šobrīd ar audītu. Un uh, universitātēs šobrīd uh, ap strādāt šādas programmas, ja menedžēt šādas programmas ir ļoti grūti. Tas liek algot universitātēm pat papildus cilvēkus, kuriem ir tikai un vienīgi jānodarbojās ar šo te iekļaušanos birokrātiskajā slogā, ko mēs esam uzlikuši universitātēm, kuras būtu gatavas nodarboties ar pētniecību, nevis ar, ar, ar, ar grāmatvedību. Mums ir arī tāda sistēma šobrīd, kur audita vai grāmatvedības standarti tiek mainīti projekta gaitā, pat arī pirms gala audīta, un tas liek uh, uh, ieliek šo cilvēku, kurš ir atbildīgs par programmas uh, atskaitēm, tādā, tādās kurpēs, kādās mēs neviens negribētu atrasties. Uh, es priecājos attiecībā uz viena uh, veida, ja vienoto pieteikumu formu, jo mums ir milzīgi daudz dažādu pieteikumu formu, un atkal cilvēki, lai pieteiktos, viņi nevar saprast, uh, bet eh, citreiz, lai pieteiktos vienai programmai, ir, ir vesels gads jāpavada, lai intelektuālās īpašuma tiesības noskaidrotu. Eh, atkal tādēļ es priecājos, ka mums būs viens vienota pieeja, eh, jo šīs te intelektuālā tiesību, tiesības ir viens no jautājumiem, kas universitātēm ir ārkārtīgi svarīgs. Es priecājos arī par vienoto platformu, kura risinās daudz problēmu, problēmu maziem vidējiem uzņēmumiem. Un ir vēl viens teikums, kuram, manuprāt, jāvieš skaidrība. Referents saka, ka eh, e, par ētiku un dalībvalstu dalību. Man liekas, ka ir nepieciešams, lai dalībvalstīm būtu tiesības pateikt, mēs nevēlamies Uh, piedalīties, bet mums jābūt pa, pilnīgi skaidri šajā teksta redakcijā, lai dalībvalsts nevarētu pateikt, mēs neļausim citiem piedalīties, vai mēs nedarīsim kādiem citiem. Uh, it īpaši uh, uh, uh, arī veselības pro, problēma izpētē. Jā, daudzas valsts nevēlas piedalīties cilmes šūnu izpētē vai arī citā, citās uh, medicīnu saistītās pētniecības jautājumos, bet mēs nedrīkstam pieļaut, uh, ka viena dalībvalsts varētu uzlikt veto kādai citai dalībvalsts pētniecības programmai, ja tā to vēlās. Un vis, visnotaļ um, tre, brīvības, brīvības uh, zināšanu pāreja no vienas valsts uz otras, bet mums jāļauj arī zinātniekiem, jeb smadzenēm mainīt universitāti un tādējādi mainīt arī valstu, kurā viņi strādā. Paldies! Nākamā Angelika Nīplera. Paldies, priekšsēd. Es gribētu piekrist tiem kolēģiem, kas slavēja ziņojumu. Arī es to uzskatu par lielisku kolēģi. Uh, Karvalja ir paveikusi liels darbu, īpaši vēl ņemot vērā, cik īsā laikā tas ir paveikts. Tātad tiešām gribētu viņu uzslavēt otrkārt. Tāda vispārīga piebilde. Es arī jau labu laiku strādāju parlamentā un šajā komitejā es piedzīvoju septīto pamatu programmu un tās tapšanu, kā mēs jau toreiz runājam par vienkāršošanu, ļoti pūlējāmies attiecībā uz uh, projektu pieteikumu iesniegšanu, kā to vienkāršot, kā uh, procesus pātrināt, kā tos padarīt caurspīdīgāks, man šķiet izšķiroši, ka tas, pa ko mēs te visu laiku runājam, kaut kur arī operatīvi beidzot tikt īstenots. Uh, šie vārdi jau skan jauki, bet man mazliet pietrūkst ticības, ka tas viss tā arī tiks īstenots. Bet, nu, mēģināsim vēlreiz ar labu gribu un cerēsim, ka komisija un arī aģentūra, kas atbild par īstenošanu, to īstenos pa ko esam šeit e, domājuši. Un man trešā piebilda, pa ko es īpaši priecājos, ir tas, ka referents saka, ka pārbaužu intensitāte attiecībā uz pētniecības projektiem būtu jāorientē pēc tā, cik liels ir projekts. Tātad, citiem vārdiem sakot, ja runa par mazāk pētniecības projektu, es uzskatu, ka, protams, arī e, rūpīgi jāpārbauda, bet ne tik detalizēti pārspīlēt, kā tas tagad ir, kad uh, eh, mās projekts ar vienu vai diviem miljoniem varbūt var arī pārbaudīt kādreiz mazliet uh, uh, vienkāršotāk nekā milzīgajos, kur ir 15-20 miljoni, kur tiešām ir ļoti rūpīgi jāsalīdzina vai projektā paredzētie rezultāti arī tiek tieši tā sasniegt. Tātad mans lūgums, to jūs ļoti labi noformējāt sēziņumā. Uh, E, pārbaužu intensitāti ir jāpiemēro projekta e, budžetam. Es domāju, pieeja pareizi. Tie e, ir tomēr jāievēro dažādas kategorijas, dažādi kriteriji. Man tas šķiet ļoti svarīgi, un jūsu ieteiktā pieeja man šķiet pilnībā atbalstām. Pēdējā piebilde. Daži kolēģi pieminēja Galileo un Ita. Arī man šķiet tas, ka tas nav labi, ka izmaksas šeit pieauga nekontrolējam, tā vienkārši izsakoties. Un otrs puses mums ir kā deputātiem jāpārdomā, vai mēs vēlamies šos projektus vai jā vai nē. Es saprotu tā, ka parlamentu plašais vairākums gan ITE un Galileo grib turpināt atbalstīt, un otru piebildu šajā kontekstā mēs vienmēr esam sacījuši, ka e, mēs negribētu atbalstīt vienas valsts e, projektu, e, starpvaldību projektu, bet e, Eiropas projektu un tāpēc arī Eiropas finansējumam ir jābūt nodrošinātam abos projektos. Mums ir pārvaldības struktūras jāaplūko, jāpaskatās, lai projektu pārvaldība būtu kārtīga. Es īpaši raugos uz IT. Mums nesen bija arī prezentācija šeit komitejā. Es domāju, ka ir jāievieš konkrēti uzlabojumi, bet ja neizdosies savādāk, uh, un šie projekti ir jāturpina finansēt tā, es domāju, ka rezervs arī no septītās e, pētniecības plāna programmas arī būtu jāizmanto, lai šos abus projektus turpinātu atbalstīt. Kolēģis Cukalas, lūdzu. Paldies priekšsēdi. Varbūt arī es e, drīkstu pievienoties e, apsveikumu vārdiem Karvaljo kundzei par ziņojumu Darbs ir lieliski paveikts. Paldies arī visiem kolēģiem, kas vēl komentēja un norādīja uz atsevišķiem jautājumiem, kas vēl būtu īpaši izceļami no Eiropas pētniecības un inovāciju viedokļa raugoties. Ziņojums varbūt jauks bet eh, mums jātiec uz to, lai mēs Eiropā ievies tādu sistēmu, kas mums ļautu tiešām gūt īstenot jauninājumus. Mums ir vajadzīgs svaigs skats uz pētniecības problemātiku. Vakardien pēcpusdienā mums bija iespēja arī uzklausīt balsi no Atlantijas okeāna otras puses un paraudzīties, kā tad šeit ir ar konkurenci. Daudzi kolēģi sacīja, ka mūsu pētniecības telpa patiesībā nav vairs Eiropa. Nē, mums eh, šīs robežas jau izzūd un jāskatās starptautiski, globāli. Jābūt gatavam tam. Ar to iet roku rokā jauni izaicinājumi. Un par tiem arī runa šajā ziņojumā. ASV pārstāvju palātes viesis mums, acīm redzot, bija spiests sacīt, ka mūsu stratēģija nav ideāla. Un ka mums nevajadzētu šeit aizrauties ar visādu komiteju dibināšanu un izveidu, bet labi, galvenais nav, ko saka mūsu amerikāņu viesis, bet kā mēs Eiropieši paši parūpēsimies par savu nākotni. Ja mēs gribam tādu Eiropu, kur pētniecība un attīstībai ir sava vieta, tad mums ir jārod šī iespēja, ko līdz šim nesam raduši. Rūpniecībai un pētniecībai sadarboties mūsu kopīgo interešu vārdām. Tas mums neizdosies ar kaut kādu regulu, kas labi varbūt vienkāršos procedūras, bet jāraugas arī uz to, ka pastāv šī spriedze starp pētniekiem un viņu brīvību un kontroli. Jo izdevumi tomēr ir arī jākontrolē. ir tomēr arī jāuzticās pētniekam, un to arī minēja Karvaljo kundze. Tas viņiem praktiski ļoti nozīmīgi. No otras puses, ja pētnieki neizpilda projektu prasības, tad viņiem tas arī ir jāatgādina. Paldies, paldies arī referentē. Es domāju, ka šī pamat ideja attiekties dažādi pret lieliem un pret maziem projektiem ir pareize. Es domāju, ka arī auditos eh, būtu jāpārbauda ne tikai izdevumi, bet eh, pēdiņās arī ienākumi. Ko es ar to domāju? Nu, kādu labumu gūst Eiropa no šiem projektiem? projekta auditā, auditoriem būtu arī tas jāņem vērā. Un tad, runājot par rezultātu publicēšanu, reklamēšanu, asotā pamatprogrammas būtu jāraugās uz to, lai iedzīvotāji, valsts valdību vadītāji tiktu informēti par šīs programmas svarīgumu ka tas ir būtisks dzinējs spēks tautsēmniecības atlapšanai. Un tad šī vienas pieturas aģentūra, par to ir daudz runāts. Tas varētu pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu, lēmumu, kas ilgst vairāk nekā sešas nedēļas, tās ir liels problēmas, maksājums, kas kavējas vairāk kā mēnesis, arī tā ir problēma. Īpaši attiecībā uz maziem projektiem mums vajadzētu saīsināt šos lēmumu pieņemšanas laikus, maksāšanas termiņus, jo tikai tā mazie un vidēji uzņēmumi varēs gūt reālu dabu, labumu un arī atskaišu formulāru standartizāciju. Es domāju, viens un tas pats formulārs 23 eh, veid, eh, vien tāpat veidlāp 23 valodās, tas būtu tas, uz ko mums būtu jātiec otrajā ailītē, tātad firmas nosaukums un tā tālāk, tātad vienkāršotas procedūras. Svarīgi arī ir elektroniskās komunikācijas uh, veicināšana, lai procedūras varētu standartizēt. Paldies! Nākamai dosim vārdai kolēģei Kulanskai Bubinskai. Paldies! Arī es Vēlētos pateikties referentei. Ziņojums norāda uz problēmām, ar kurām zinātnieki saskarās, strādājot ar šīm programmām. Runājot par septītās pamatprogrammas vienkāršošanu, eh, paturēsim vienmēr prātā arī nākamo astoto pamatprogrammu. Gribētu aicināt Eiropas komisiju izdarīt analīzi par to, kāpēc Dažas valsts veiksmīgāk izmanto šos līdzekļus nekā citas. Dalībvalsts, tīpaši jaunās dalībvalstis, vēl mācās, kā efektīvāk apgūt šīs programmas. Bet tomēr mēs konstatējam, ka atšķirības turpina pieaugt. Tāpēc mums būtu jāaicina komisija izdarīt analīzi par to, kādas atšķirības ir starp dalību valstīm, kādas ir barjeras, barjeras kāda ir šķēršļi. Atsevišķās dalību valstīs. Kā piemēram ir ar Poliju, ar uh, finansējumu saņemējiem no Polijas, varbūt arī no citām dalību valstīm pārei uz uh, projektu vadību, kas ir balstīta uz rezultātiem, nevis uz izmaksām, results-based, cost-based vietā. Es par to runāju tādēļ, ka uh, mums būtu jāizmaina šī pieeja. Daudz jauno dalībvalstu pieteikumi uh, ir saistīti ar pamatpētniecības jomu Un šeit naudas atmaksas, izdevuma atmaksas būtu jābalsta ne tikai uz rezultātiem, jo dažreiz tas ir pārāk sarežģīti vai pat neiespējami šādu prasību izpildīt. Nav arī skaidrs, eh, kā veikt šo eh, iepriekš apmaksu, šo avans apmaksu, jo eh, projekta finansējums tiek saņemts tikai pēc rezultātu sasniegšanas. Liels institūcijas var atļauties gaidīt šo naudu, bet mazās nevar. Paldies! Paldies, kolēģis Odikungs! Voudrais... Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos um, mm, atzīt, kā jau kundzes milzīgo padarīto darbu šī komiteja, arī budžeta kontrolas komiteja vēlējās eh, šo te jautājumu risināt. Nevajag vainot it ar viso programmu visos uh, jautājumos zinātniskās ambīcijas it ar. Uh, eh, tiek pakļautas budžeta ierobežojumiem. Uh, protams, mums arī ir jāprasa, lai e, šādas programmas tiktu labi menedžētas, un arī komisija ir pie tā atbildīga. Un, ja referenta pievien, man, man piekrīt, es vēlētos nāk krajā, klajā ar vienu grozījumu, kas palīdzēs risināt to, ko mēs esam darījuši nākotnē, audītus pagātnē, e, es atvainojos pagātnē, un lai to varētu ieviest arī nākotnē. Pretējā gadījumā mēs varētu nonākt uh, kopienas tiesā un būt ārkārtīgi nepopulāri mm, dalību valstīs tajā brīdī, kad vēlēsimies, eh, lai nākotnē Eiropa nodarbotos vēl papildus vairāk ar pētniecību. Tāpēc es eh, vēlos teikt, eh, ja mēs varam saņemt politisku vienprātību, tad mums ir nepieciešams vienkāršot Uh, šo te vienkāršošanas procesu nekavējoties ievies tādējādi. Tas būs kā signāls e, uh, komisijai un nevēlamies arī pretrunīgus audits. Arī, arī uh, tas attiecās uz pagātnē jau veiktajiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu pētniecības programmas, īpaši izglītības jomā, tika paplašināts. Un tieši pateicoties labām iespējām, bet mums jāņem vērā, ka arī ar šīm jaunām iespējām administrācija palielinās, tāpat arī nedrošība pieaug. Tāpēc ir svarīgi, ka dažādas metodas tiek saskaņotas, dažādi procesi tiek saskaņot tieši septītās pro ietver programmas ietveros, bet arī astotajā eh, prog ietver programmā ir jāvelt uzmanību šiem jautājumiem. Arī pētnieki ir lūguši to lietu, mums ir vairāk jāuzticās eh, pētniekiem, vairāk uzticība jāizrāda, un dažādi inovācijas un pētniecības projekti jāņem vērā, bet jāmēģina mazināt birokrātija. Jebkurš finanšu risks ir diezgan problemātisks, bet nevajadzētu baidīties no riskiem. Vajadzētu censties tos plānus, ko esam iecerējuši labākajiem pētniekiem un universitātēm padarīt pieejamus. Tādā veidā tie būs efektīvi. Bet kas attiec uz resursiem, gan attiecībā uz resursiem, gan uz rezultātiem. Un kopsavilkumā vēlos sacīt, ka sistēma eh, būtu jāveido tā, lai tā labāk varētu arī eh, paredzēt riskus un uh, iekļauties šajā sistēmā, bet es domāju, ziņojums ir lielisks, tas atbilst prasībām, un tāpēc paldies Kvaljo kungai par ziņojumu. Būs svarīgi, protams, arī kā mēs to īstenosim praksē, bet paldies! Sirsnīgs paldies, Hercogs kundze! Priekšsēdētāji, es arī vēlētos dažiem mm, papildinājumiem meklējā, bet pirmkārt jau gribu pateikties referentei. Uh, Es domāju, ka ir ļoti svarīgs ziņojums, bet mums ir jānolemj, ko ar to darīt. Tāpēc, ka mums jāsaprot, ka mums ir jāgatavojas pirmkārt FP8, kurš būs uh, ITRES uh, komitejas kompetence, bet uh, veidojot šo ziņojumu, mums arī jāņem vērā finanšu regulāciju izmaiņas, jo ja mēs nemainīsim finanšu regulācijas, tad nekas nemainīsies. Mēs nedrīkstam apsolīt pētniecības sabiedrībai pētniekiem nekādus uzlabojumus, ja neesam gatavi. Uh, neko mainīt, bija pretējā gadījumā mēs paliksim turpat. Tā tad tā būs koplēmuma pros, pro, pro procedūra, bet galvenā uh, komiteja būs budžeta kontrolas komiteja, kā tas ir bijis. Bet es gribu teikt, ka neviens no audita noteikumiem nav, nenāk no uh, lielā audīta. Tas ir parlamenta padomes un komisijas lēmums un noteikumi. Tad ir tas jautājums, kas mums ir uzdodams, kā mēs varam uh, uzrunāt uh, Eh, savus kolēģus, kuri strādā budžeta kontrolas komitejā, eh, lai viņi eh, padarītu audita, vienotu auditu saprotamu, lai būtu tiešām vienotais audits. Mums ir jāstrādā ar saviem kolēģiem šajā komitejā, jo pretējā gadumā mēs varam darīt, ko gribam, bet nevaram, uh, nevarēsim neko panākt. Es esmu komite šīs komitejas locekli, vēl uh, daži kolēģi šajā komitejā, bet mēs vieni paši neko nevaram izdarīt. Daži no jums pieminēja lielos projektus kā Galileo un Itāri. Šie te nav pētniecības jautājumi, kādas uh, problēmas tagad notiek ar šiem lielajiem projektiem. Uh, kāpēc mums bija FT7 ietvarošie te šie divi projekti tieši tādēļ, e, kā mēs nevaram mainīt FT7 noteikumus, un vidustermiņā tas bija vislabākais, e, vislabākā vieta, kur tos ielikt. Mums nevajag e, tagad jaukt divas dažādas lietas. Mēs nevarējām šo te pro, šos divus projektus ielikt FP8 uh, pamatprogrammā, tātad 8. pamatprogrammā vienkārši tādēļ, ka uh, Eh, ka tas tā nebija paredzēts, bet mums ir jāskata arī lielums, cik daudz mums bija. Eh, septītās, eh, cik liels budžets mums bija septītām, septītai pamatprogrammai. Pro Eh, mums ir budžets 142 eh, miljārdi, un ja skatāmies, cik no tā ir pētniecībai, tad eh, tas ir procentuāli 0,006. Vai mēs varam tagad uh, balstīt, uh, vai mēs tagad varam runāt par Eiropas nākotni, kurā uh, Uh, kurā atkopsies balstoties uz inovācijām un pētniecību, uh, izmantojot 0,0007%. Tas nav uh, būtībā adekvāti, un mēs nevaram vainot ne projekta lielumu, ne papildus finansējumu, ne dalību valstis, bet mums jau jāskata, cik tad tiek atvēlēts budžets. Mums arī jārunā <clears throat> arī par, eh, par šīm te infrastruktūrām. Dažas dalībvalstis eh, piedalās vienā, dažas dalībvalstis vairāk vairākos projektos, bet nekad, ne, protams, nebūs tādi projekti, kuri darbosies visās 27. Līdz ar to mēs nevaram vainot, ka daži dalībvalsts nav ieinteresētas noteiktos projektos. Mēs visas vienādi esam atbildīgas uh, par um, inovācijām un pētniecību, vai nu viens vai, vai cits projekts, uh, jo pretējā gadījumā, ja mēs neredzēsim kopējo labumu, tad arī nākotnē uh, nekā ko nevarēsim risināt. Atvainojos par to, ka izteicos nedaudz garāk, kā viņam bija ļauts. Paldies! Klāra Delatoras kundze, lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies Karvaļo kundzei un visiem pārējiem eh, šajā komitejā par to, eh, ka viņi tik ļoti domājuši par vienkāršošanu, un paldies arī par šiem te aspektiem, ko varētu komisija darīt. Tātad, ja es drīkstētu pie eh, Hercogs kundzei atbildēt, ka jā, patiesi, mēs nevaram pilnībā uh, neko panākt, ja mēs uh, finanšu regulu uh, nevaram uh, vienkāršot. Komisija pilnībā piekrīt jums un ka, tajā, ka uh, eh, finansēm mehānismi un arī audits ir tāds ļoti komplekss jautājums, un mēs ņemsim eh, to vērā arī nākamajā ietvaru programmā, pamatprogrammā un šo te sarežģītību centīsimies vienkāršot arī intervences mehānismu, arī vienkāršot. Un mēs komisijā eh, zinām, ka jūs mums palīdzēsiet šajā. Paldies arī par to, ka izmaksu kalkulācijas noteikumus esat vienkāršojuši arī uh, kop, tāds, uh, uh, cipars, jeb kalkulējums uh, pa, uz cilvēku vienas programmas ietvaros ir ārkārtīgi saprotams, bet komisija grib teikt, ka mums jābūt arī modriem tajā uh, brīdī, kad kaut ko mainam, jo mēs zinām, ka stabilitāte ir viens elements. Protams, nav atbilde visām, ja panacēja visam, uh, bet tomēr tas, um, tā, tas ir Uh, kaut kas, kas jāņem vērā. Uh, FP7 uh, tiks mainīti tikai tad, kad e, tas, kas ir paredzēts FP7 programmā, tiks mainīts tikai tad, kad, kā attiecīgi no nosaka likumdošana, visas likumdevēja puses būs ar mieru. Paldies arī to, ka esat minējuši to eh, nulle, to, to kļūdas pieļaujamības ciparu, arī noteikumus, pieļaujamā kļūdas riska līmeni. Es eh, lūdzu, lai komisijas, eh, lai jūs mūs saprotat šobrīd, jo mums ir tāda situācija, kura uh, nav nekad. Uh, nekad uh, tik tikusi mainīta, bet mēs esam veidojuši eh, jauno pieju eh, balstoties uz revīzijas palātas noteikto gada gala audītam. Un uh, ir ņemta vērā arī uh, apdrošināšanas faktors, ko, ko ieteica arī uh, parlaments, un tieši tādēļ komisija patur spēkā šos te noteiktos un striktos noteikumus. Uh, un mēs, eh, diemžēl, šobrīd nevaram rīkoties savādāk uh, ar tiem kontrolas parametriem un noteikumiem, kāda mums šobrīd ir. Tieši tādēļ ļoti svarīgi ir komisijai šobrīd saglabāt pieļaujamo kļūdas risku. Un ir ļoti svarīgi, ka, uh, ka šis parlaments, kā jūs to minējat, atbalstīs uh, dažādās pieļaujamās kļūda. Um, uh, kļūdas riska noteikšanā dažādiem projektiem. Zinu, vakar, kā jau jūs zinat, budžeta kontrols komiteja šajā parlamentā uh, balsoja par Patičēlas kunga re, uh, ziņojumu un domāju, ka budžeta kontrols komiteja nav pilnībā saskaņā un nesaprot to, par ko mēs runājam, augstākā pieļaujamā kļūdas riska. Un es domāju, ja mēs uh, lūksi, ja mēs, kā e, jau kolēģi teica, runāsim ar kolēģiem e, šajā komitejā, ka mēs varētu kaut ko izmainīt. Mēs e, tālāk runājam, referents saka samazināt šo te atskaitas punktu uz sešiem mēnešiem pieteikumu nosūtīšanai. Jā, mēs nedrīkstam tērēt laiku uh, ne pieteikumam, ne arī uh, samazināt šo te laiku, kad saņem, tiek saņemta atpakaļ līdzek, līdzekļi. Jūs lūdzat, ka to vajag saņemt uh, ātrāk. Mēs skatāmies jau un izvērtējam līdzēvērtīgus projektus, un mēs uh, ņemam vērā pieredzi, kas mums ir dažādās valstīs, un uh, tādēļ Uh, mē, mums ir nepieciešams šis te laika termiņš līdz 12 mēnešiem, kad tiek um, apmaksāt, bija pilnībā apmaksāt paiek, pabeigti projekti. Bet mēs nedrīkstam uh, uzticamību graut, neizvērtējot kārtīgi uh, padarīto, un tikai tad varam sam, ma, maksāt. Uh, tālāk uh, par. Uh, ja mēs neievienosim, eh, eh, ja mēs neieviesīsim šo, šīs te kopējās summas, eh, tad, tad diemžēl cietīs projekti, zinātnieki un tā tālāk. Līdz tādēļ mēs gribam mainīt šo te izmaksu pieju uz rezultātu pieju, kā jau lielākā daļa runātāju minēja. Uh, Eh, šis, eh, šī, šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, un, bet visi nepiekrīt tam, ka mums jāpāriet uz tādu sistēmu, kur rezultāti ir galvenie, un kur, vienota, eh, kur notiek vienotais audits, kur notiek, ko, tiek maksāta kopējā summa sākotnēji, un pēc tam tiek veikt tiks uh, eh, veita, veikta atskaita. Tādējādi tiks pieļauta lielāka elastība. Uh, mēs priecājamies par to, ka, uh, ka referente saka vairāk, vairāk kārt lieto vārdu zināt, balstīt uz zinātni. Es domāju, ka mums arī varētu šo te vārdu piemērot. Vienkāršošība budžeta kom kontrolas komiteja vakardien pilnībā atbalstīja šo uh, atskaišu, tātad finansālo atskaišu vienkāršošanu. Un mēs saprotam tos riskus, kādi, kādam sevi pakļaujam šeit pārvietojoties uz tādu sistēmu, uh, kuri balstīt uz rezultātiem. Jūs gribat teikt, ka tādējādi mēs neatbalstīsim tādus projektus, kuru gala iznākums nav skaidrs vai arī riskanti, vai varētu pat teikt ambiciozi, jo tādējādi varētu mēs stāties, prie, stāties ceļā zinātnē. Mēs nevēlamies nevienam teikt, ja zinātniekiem teikt, ka viņi nedrīkst doties nezināmajā. Mēs to arī nedrīkstam tādējādi pieļaut, jo pretējā gadījumā mums būs ļoti piezemēti projekti un mēs nebūsim uh, tādi plaši un atvērti savā uh, savā, pē, savos pētījumos Rieras kundzei atbildu, jā, uh, certifikācija, uh, kas ir ļoti, kas ir ļoti noteikta un ļoti strikta, un tādējādi arī daudz cilvēki nespēja saņemties, lai pieteiktos, bet komisija uh, sertifikācijas procesu padarīs nedaudz vienkāršāku. Un visbeidzot, Kaļinskas kundze teica dažā, izvērtēt, kā uh, notiek darbība dažādās dalībvalstīs, kādēļ citiem labāk veicās, kādēļ citas dalībvalstis uh, rezultātus sasniedz, kādēļ citas ne. Uh, Mums ir jau šādi pētījumi, bet mēs vienmēr jāpatur prātā, ka tad, kad jaunā, jaunas dalībvalstis kādā projektā iesaistās, ir tāda mm, mācību fāze vai laiks, kurā cilvēki ko, kurās dalībvalstis gūst, zin zināšanas, bet mums ir ļoti pozitīva pieredze attiecībā uz līdzfinansējumu ietveru programmās, valstu līdzfinansējumu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka komisija uh, un uh, tātad mēs un jūs varam saprast to, kā dalībvalstis ir uh, sapratuši, cik svarīgi ir šāda veida projekti. Paldies! Udīkungs, pēc tam referents. Jā, paldies! Jau gadiem ilgi mēs runājam par to, kā, tam, kā mums būtu jārīkojas. Vismaz kopš 2007. gada tas tā notiek. Un es domāju, ka nav atšķirīgu viedokļu attiecībā uz budžeta kontroli, jo 2007. un 2008. gadā mēs esam kādas lietas panākuši. Parlaments vēlas, lai strīdus gadījumi tiktu risināti, bet arī, lai tas notiktu inteliģentā veidā. Divi procenti tika minēts, bet uh, ņemot vērā atskaites un auditu, jāsaka, ka netika ievēroti līguma noteikumi. Es atvainojos, es tagad radu lieku satraukumu. Es domāju, ka mēs zinām, ka kopš Santa komitejas ir respekts panākts arī attiecībā uz budžeta kontroli un ir laba pārvaldība, bet mēs vēlamies kopā ar dalību valstīm strādāt, lai pētniecības joma tiktu veicināta Eiropas Savienības līmenī. Un Olaf ir, ir diezgan nemīlēti tieši tāpēc, ka viņi veic šīs kontrolas. Un domājot arī par politisko gribu, mums jādomā arī par noteikumiem. Protams, viņi to dara, bet nevajag būt stūrgalvīgiem. Dažkārt ir uh, neatkarīgi auditi, kas Domājiet arī par tehniskajiem audītiem, jo mēs, mēs jūs politiski pieseksim, bet lūdzu, eh, revīzijas palātai ir jāsniedz tikai eh, un vienīgi atzinums, eh, nevis jāveic dažādi šādi soda pasākumi, jāiesaistot olīfu un tā tālāk. Es atvainojos, ka esmu tāds nedaudz strikts Eiropas parlamentam un komisijai būs tas jā uh, risina. Uh, revizijas palātai nav absolūti nekāda daļa gar to. Paldies. Tagad došu vārdu Kavaljo kundzei pēdējiem atbild, pēdējiem atbildēji. Es gribētu pateikties pirmkārt par kolēģu laipnību, par visiem ieteikumiem, ar kuriem nācāt klajā. Tas ir saskaņā ar to, kas jau ir ziņojumā, eh, bet es ņemšu vērā visu teikto Mums ir jāpadomā vairāk attiecībā uz ieteikumu ieviest, uh, iekļaut tekstā atsauc uz Itāru un Galileo. Man vēl ir tikai jāpiemina dažas lietas par ētisko izvērtējumu. Šī sistēma, kas ir šobrīd, strādā ļoti labi, un es priecājos, ka tas tā ir, jo tas bija eh, mans ieteikums arī 2004. gadā, kad es biju ministre, eh, jo mums bija vairāk, divi dažādi veidi, kā to darīt, un Portugālē mums bija viena lieta, veida ētiskie principi un citās valstīs citā. Un es ļoti priecājos, ka mums šobrīd darbojās tas, kas ir attiecībā uz ētiskiem pamatojumiem. Mums jāskatās, lai tas būtu komisijā uh, pieņemams, bet es domāju, ka kaut, ka, ja kaut kas darbojās ļoti labi, nevajadzētu to mainīt. Bet es domāju, ka uh, jābūt pieļautai uh, dalībvalstu intervencei tad, kad tiek pārkārt projekta kāda. Um, uh, intervence. Paldies! analizēšu visus ieteikumus un nākšu klajā ar jaunu tekstu. Paldies! Paldies, ar nu, no mans puses trīs mazas piebildes vēl beigās. Pamatot tika norādīts, ka jau labu laiku šī tēma mums visiem ir radījusi pamat diezgan lielām bažām. Mēs ne tikai runājam par izmaiņām, bet gribam tās reāli panākt. Uh, Eh, daži mēneši apakaļ mums bija vairākas uzklausīšanas, un tad mēs eh, izveidojam īpaši maz darbgrupiņu. Un tagad mums ir konkrēts ziņojums, šīs darbgrupas ziņojums, un es gribētu aicināt šo sadarbību, ko daži kolēģi piedāvāja ar budžeta kontrolas komiteju tagad tiešām uz to tiektos. Mēs nevēlamies jaukus dokumentus ražot, bet mēs gribam tiešām uh, obligāti panākt, lai procedūras tiktu vienkāršotas. Citādāk mēs visu šo izklaidi šeit varam arī nedarīt. Šis nopietnais darbs, ko daudz kolēģi šeit ir ieguldījuši. Varbūt, Karvaljo kundze, jūs redzat veidi, kā arī mēs varētu tiešām ar budžeta kontrolas komiteju sadarboties tā, lai būtu konkrēti rezultāti muzeram. Otrakārt, 14. jūlijas 2012 eh, termiņš grozījuma iesniegšanai, treškārt ļoti personīgi piebildes eh, lūdzu ņemt vērā, ka runājot par šo principiālu jautājumu, mēs neiejauktu eh, diskusijas par atsevišķiem projektiem kā Ītri e vai Galileo. Tās ir tomēr pavisam citas lietas, kur var arī politiski viedokļi atšķirties, bet runa ir par jaunu procedūru iedibināšanu elementārā jautājumā, kas attiec uz Eiropas politikas ticamību. Paldies par šo diezgan plašo, bet laikam arī nepieciešamo debatu. Līdz ar to šo darba kārtības punktu slēdzam. Un atveram nākamo. Atkal runa par naudu, par finansējumu. Kolēģe Hercoge. Uh, ir iesaistīsies budžeta debatēs un pārņēmus ļoti jauku uzdevumu, kas šogad arī būs mazliet sarežģītāk. Lūdzu jūs, kolēģi, tagad prezentēt uh, savas domas. Paldies, priekšsēd, pirms es sāku savu prezentāciju, ļaujiet man izmantot iespēju eh, sveikt mūsu apmeklētājus no Ungārijas un Slovākijas, kas piedalījās eh, ko, uh, kom, Eh, sacensībā, ko sauktu mūsu Eiropu. Eh, viņas sēž pēdējās rindās, Ungāra un Slovāka viesi, eh, gribēja tiešām viņas apsveikt. Kas attiecas uz budžetu, jā, tas vienmēr ir diezgan nepopulāri runāt par naudu, bet bez naudas <laughs> mēs arī nevaram tikt uz priekšu. Jāsaprot, ka kaut gan trešajā gada ceturksnī uh, Eiropā jau bija vērojama izaugsme, joprojām krīze nav pilnībā pārvarēta, mēs esam tādā pēckrīzes situācijā un jebkādi finanšu līdzekļi e, e, tiek ļoti rūpīgi vētīti. E, tāpēc 2011. gada galveniem mērķiem vajadzētu būt veicināt Eiropas tautsēmniecības atlapšanu no nesenās uh, krīzes 2011. gada budžetā, tātad jābūt šiem mēķiem, eh, vieda, eh, iekļaujoši ilgspējīgi izaugsmi un, eh, kā tiecoties arī uz Eiropu 2020 stratēģiju. Kas ir trešā iedaļa? Konkurētspēja, izaugsme nodarbinātība. 2011. gada līdzekļi ir 13 1,4 miljārda eiro, kas ir mazāk nekā 3% no kopējā budžeta, kas pat laban ir 142,1 miljārdi kopumā. Tātad, ja budžets ir 1% no IKP, tad mēs runājam par 0,0% diezgan maz, un 8,5 miljārdi e, no šīs naudas aiziet uz 7. pamatprogrammu daļu infrastruktūrai, tad TNI 1,5 miljārdi, un jūs redzat, ka es šeit jau Galileo Negos iekļau 550 miljonu eiro, e, tas ir infrastruktūras pasākumos ieteicis nākamgad, kas attiecas cilvēku kapitālu. Mēs runājam par 1,1 miljārdu eiro, kas attiecas uz attīstību un inovācijām, cik globalizācijas fonds un uh, kodola ieroču eh, likvidāciju, mēs runājam par pārējo. Un tas ir ekonomiskās modernizācijas pamats, eh, un eh, tad ir A izdevuma kategorija, kur ir flagmaņa kategorijas E kas minēts 2020. gada stratēģijā, resursu efektivitāti, darbiet radīšana, rūpniecības politika globalizācijas e, laikmetā. 2011. gada budžets ir strateģisks tādēļ, ka pirmkārt jaunas kompetences Lisabonas līguma ietvaros ir jāīsteno inovācija politika, um, reģionāla tēlpolitika, tas viss tagad ir, uh, nāk jauns klāt ar Lisabonas līgumu, un uh, jau apstiprināts programmas un to finansējumu IT Galileo, e, tas viss e, ir arī vēl jāsaglabā e, budžeta izstrādes procedūras gaitā. IT ir, ITRE ir ļoti strateģiska komiteja ES 2020 stratēģijai un tās septiņam flagmaņu iniciatīvēm. Ceturtkārt, fin, daudzgadu finanšu plāns līdz 2013. gadam ir e, jau arī kā e, diskusijas sākums nākamam daudzgadu finanšu plānam, un tas būs e, koplēm procedūrā. Pirmo reizi vēsturē parlamentam būs iespēja līdz piedalīties šajā lēmu piedēšanas procedūrā. Tas nozīmē, ka viens vienīgs lasījums Eiropas parlamentā un padomē uh, Mums jāvienojas par katru atsevišķo uh, budžeta līnijas ar parlamentu un padomu uh, samienāšanas komitejas ietveros. Es kā itras komitejas referente sagatavošu konkrētas spējas um, programmu trialogu diskusijām. Kādas varētu būt problēmas, ar ko saskarsimies? Pirmkārt, vien, visvarīgākais sarežģītie ekonomisko un uh, finanšu apstākļi tiks izmantot no dažu politisko spēku puses un no dalībās puses kā iemeslu e, samazināt ēst budžetu. Pēdējā informācija, ko esam saņēmuši no padomas, kas bija e, vienbalsīgi e, vienošanās padomē, ir samazināt budžetu pa 3,6 miljard, miljardiem. Un tās ir sliktas ziņas mums. E, gandrīz miljārdu viņi grib konkurentspējas programmā samazināt, tātad resursu pārvaldības, eh, pēt, eh, pētniecības programmās, eh, es atvainojos, kā jau runājām iepriekš. Es budžets jau tā ir maz, tāpēc tas mūs nevar apmierināt, un ja mēs paaugstam šo budžetu, tas īstenībā neradīja problēmas, bet uh, šis kārdinājums samazināt esošās programmas ļoti negatīvi ietekmēs mūsu nākamo, nākotnes politiku. Tāpēc būsim drosmīgi, nebūsim e, tādi atpalicīgi. Mums ir jāizmanto visefektīvāk savas iespējas, visefektīvāk modernas finanses plānošanas ietvaros, likvidējot tās trūkums, maznotās trūkums. Šeit itra komitejā mums vajadzētu atteikties no tabu, kas attiec uz ES budžetu, un jāuzsver, ka politiskie mēķi un solījumi ES 2020 stratēģijā, tiem ir jādod rezultāti pirms 2014. gada, un tiem jāsāk darboties, tāpēc jau ar 2020. gadu budžetu. ES investīcijām ir jābūt ar tā, tālredzīgām un investīcijām nākotnēm nedrīkst tā tikt samazināts, jo tās dod pievienoto vērtību. Vai mēs, kolēģi, varētu iedomāties šeit, ETR komitejā, e, konkrēt spējīgi es rūpniecības politiku bez uh, kosmos politikas vai Galileo? Inovācijas, pētniecība, attīstība, tas viss taču mums ir jāveicina. Tad, kas būtu darāms? Pēdējais laiks itre politiskās prioritātes pārvērst divos konkrētos budžeta grozījumos. Pirmais. Galvenais mūsu mērķis tam ir jābūt tādam, ka e, tajā e, budžeta līnijā, kas attiecas uz mums, mums ir jāpanāk e, grozījumi attiecībā uz šiem skaitļiem. Ja jūs piekrītīsiet, kolēģi, es katru atsevišķo budžeta līniju pārskatītu, kur komisija ierosina samazināt mūsu budžetu. Un tas mums jādara attiecībā uz uh, visām šīm budžeta līnijām. Un tas ir gan uz paredzētiem līdzekļiem, gan uz apropriācijām attiecas. Commitments and appropriations. Un Kas attiec uz daudzgadu finanšu plānu, e, tad e, šeit grib runāt par pirmo izdevumu A izdevumu kategoriju 13 biljārdu uh, budžetam ir tikai 50 miljonu e, šī uh, elastība paredzēta. Tas ir ļoti maz, tāpēc mums jāvienojas par stratēģijas ierosināt mūsu komitejai. Uh, pārsniegt savu 2016. gada izdevumu kategorijas uh, griezts, jo Galileo tur ir un eh, e ES 2020 iniciatīvas tās nevar, uh, varēja plānot uh, ES daudzgadu plānā. To tur nevarēja iekļaut, tāpēc mums ir jābūt drosmīgiem ar savām prasībām attiecībā šajā ziņā. Mums ir jādod ļoti skaists, skaidrs politisks vēs, vēstījums, ka mēs vēlamies aizstāvēt eh, septīto pamu programmu, mēs nepiekrītam tā eh, likvidācija un jācīnās par eh, ilgspējīgu rūpniecības politiku. Piekrīt zaļiem kolēģiem, kas sacīja, ka IT un Galileo nevar uh, uh, mazināt septīto pāntu programmu. Tāpēc mums kā komiteja jābūt ļoti e, vienotiem, lai cīnītos par šiem mēķiem. Protams, jautājums par to, ar kādiem finanšu manevriem mēs varētu darboties. Varbūt mums būtu jāvienojas par. To, ka šī elastība būtu jāpaukstina. Un no pilotu projektu un sagatavošiem pasākošiem tas ir jā, jāizņem laukā, jo tur mēs to varētu paņemt. Ja mēs tā darītu, tad no 50 miljonu šīs elastības mēs varētu 120 uh, eh, miljonu, tātad no šīs rezerves mēs varētu uh, uh, pavirzīties uh, uz 120 rezervi, 120 miljonu rezervu, un tas jau būtu daudz labāk. Galileo CIP programma, KMU, digitālā dienas kārtība, tie būtu mūsu galvenie mērķi, un to mēs gribētu finansēt no šiem 125 miljoniem. Par to es gribētu dzirdēt tiešām jūsu viedokļi, kas attiec uz pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem. Tie ir jāprecizē. Mums varbūt būtu jāvienojas par globālo aploksšu šiem priekšlikumiem, 10 līdz 15 miljonu eiro kopumā, kas attiec uz tehniskām detaļām. Es domāju, ir svarīgi ņemt vērā, ka sistēma ir izmainījusies ar jauno koplānu procedūru. Ir jauna mājaslapa intranetā ar 20 lapušu uh, rokas grāmatu, kur ir izskaidrots, kā to var piemērot. Katram deputātam bija iespēja intranetā ieiet uh, un savus grozījumus tur ierosināt. Uh, Un visi šie grozījumi būs, visiem būs redzami. Tas ir svarīgi to zināt. Bet pēdējais grozījuma termiņš ir 18. augusts. Gal galā, kolēģi, vēlētos sacīt, ka eh, vēlreiz tā ir koplēmuma procedūra. Koplēmuma procedūra tas nozīmē, ka parlamentam ir plašākas iespējas, bet mums nav arī, mēs neesam vienīgie noteicēji, mēs nevaram neko panākt, ja tie, kas sēž aizmugurēs rindās, nerunāt ar savām mm, paš, uh, dalībvalsts valdībām, palīdzināt savus padomus pārsās, uh, e, ko viņi vēlas darīt. Atgriezties 20. gadsimtā vai tiešām drosmīgi spērt soli 21. attiecībā uz inovācijām un pētniecību. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģe. Noteikti debati būs sarežģīta. Un te ne tikai mums būs uh, nopietns darbs. Nākamais kolēģis Saudārgas. Thank you, Chairman. Uh, really, I, I have already spoken in my... Paldies, es jau esmu savā komitejā, galvenajā AFCO komitejā un arī konstitucionālo lietu komitejā runājis, un es tikai atkārtošu sevi, jo tas ir tas pats princips, ko es redzu Uh, pareizi vai nepareizi mūsu pieejā uh, budžetam. Jo vispārēji, protams, ka mums ir jābūt pozitīviem uh, attiecībā uz Eiropu budžetu samazināšanu, lai norādītu uh, dalībvalstīm savu sa solidaritāti, bet uh, es domāju, ka mūsu izvēle nav Uh, kā jau, kā jau Hamlets saka, nogriezt un uh, vai nenogriezt, bet uh, man liekas, ka mums vienīgā iespēja ir nogriezt, kur nogriezt, kam nogriezt budžetu, es runāju par budžetu. Uh, attiecībā uz komisijas un padomas nostāju mums nevajadzētu paļauties. Mums vienīgā iespēja un vislabākā iespēja ir mēģināt atrast, kam neatņemt naudu, no kā nenogriezt papildus budžetu. Un tas ir galvenais princips, ko, kas arī jāsaklabā mums šajā komitejā tā pieeja mums ir jācīnās pret krīzi. Mēs visi cīnāmies pret krīzi, un es domāju, ka mūsu budžetam tieši tādēļ nebūtu jātiek samazinātam. Tā jābūt būt kopējai tādai ziņai, ko mēs sakam. Uh, mēs varam ar referentu būt uh, uh, vēl parunāt par, par šo te formulējumu, bet tas būtu, būtu jābūt galvenam vēstījumam. Es domāju, ka uh, ņem, pat ņemot vērā patreizējo situāciju, mums jāņem, uh, jāsaņem vēl papildus finansējums. Protams, ka papildus finansējumam jātiek labi pamatojam, pamatotam, bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu pieļaut vēl jaunus uh, budžeta samazinājumu iespējas. Visā kopumā es atbalstu referenti, viņas uh, argumenti ir ārkārtīgi skaidri un labi izvēlēti Tādēļ mums ir nepieciešams cīnīties par savu budžetu. Mums jāsūta uh, savs skaidrs ziņojums, ka mēs visus uh, komisijas, uh, visas komisijas vēlmes nogriezt budžetu uh, uz to atbildēsim ar kategorisku nē, izņemot dažos gadījumos, kur, protams, uh, mēs varam um, nākt uz kompromisu. Tas būs attiecībā uz administrāciju vai kādām citām uh, jomām, uh, kurām mēs varētu piekrist komisijas samazinājumiem, bet es domāju, ka mums jāsaglabā un jācīnās par referentes pozīciju. Uh, būs ļoti grūta situācija, bet visiem tā ir saprotama, bet tas ir visiem skaidrs, jo mums ir arī precedents pēc Lisabonas līguma, un es ceru, ka šis precedents neatkārtosies nākamos budžetos un neatspoguļosies, jo šeit ir ļoti specifiski un īpaši apstākļi. Es ceru, ka nākamos budžetos mums nevajadzēs uh, saskarties ar sama, samazinājumiem, bet mums ir jāparāda, ka mēs uh, pētniecībai un inovācijām nedrīkstam nogriezt līdzekļus. Paldies! Es sirsnīgi pateicos, Rubikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir nožēlojami, ka šādā finanšu un ekonomiskajā krīzē tiek samazināts tieši tajās jomās, caur kurām varētu saņemt vairāk ienākumus vēlāk. Tieši domājot par šo ietveru programmu vai citu programmu, par 23, 35% eh, eh, ir samazināts finansējums. Ir Tikai ar samazinājumiem ekonomisko izaugsmi un ilgspējību mēs nepanāksim. Tas ir jāņem vērā, tāpēc es arī domāju, ka jāskatās itrā ietveros, lai ilgspējīgi nodrošinātu to, kas ir plānots un šīs jaunās izmaksas kas prasa jaunas līdzekļus. Jārunā arī par to, kā šī līdzekļa var iegūt, bet es nevaru pieņemt to, ka tas septītajā ietver programmā tiek samazināts, tiek samazināts finansējums, tāpat arī citām programmām. Manuprāt, šeit ir nepieciešams panākt transparencību, caurskatāmību. Otrā lieta - sagatavošanas pasākumi arī šeit iet mūsu eh, komitejas ietveros. Man šķiet, ka mazi projekti, kas īpaši vērst uz trūcīgiem iedzīvotājiem, kas nevar atļauties, mēs esam paredzējuši līdz 2019. gadam eh, enerģētikas ēkas un tāpat arī citus projektus, kas paredz kā vienkāršos un izdevīgos ceļos eh, var eh, uzlabot dzīvojamās platības Un finansējums ir vērsts, šajās, šajos ietveros ir vērsts šiem jautājumiem, un svarīgi ir skatīties, lai šie projekti tiktu īstenoti pilnībā, un lai tiem būtu uh, attiecīgs efekts. Un pēdējā lieta - Erasmus, Erasmus programma. Uh, žurnālistiem un citiem. Šīs ir programmas, kas ir ļoti nepieciešams un svarīgas, lai Eiropas Savienība varētu komunicēt ar citiem daudz labāk, un šeit atbalsts ir nepieciešams. Paldies arī referentē, un es pilnībā atbalstu viņas nostāju. Tas nebūs viegls uzved, uzdevums pārstāvēt arī mūsu komitejas nostāju šajā jautājumā. Paldies! Angelika Nīblers kundze. Paldies priekšsēdētāji vispirms. Paldies referentei par kompetentu analīzi un skaidriem priekšstatiem attiecībā uz virzieniem, kādā politikai būtu jāvirzās. Divi, pol, divi projekti, kas man šķiet būtiski, tos vēlos minēt, un tie saistīti ar vienkāršošanas jautājumu ITER un Galileo. Vēlos uzsvērt, un mums ir jābūt skaidrībā par to, vai mēs šos projektus vēlamies vai nē. Ja mēs šos projektus vēlamies saglabāt, un lielākais vairums parlamentā ir teikuši, ka viņi to grib, uh, kā Eiropas Savienība piedalīties ITA e projektā, un tāpat arī Galileo satelīta navigācijas sistēma, ka šis projekts ir jānodrošina tad kopā ar dalību valstīm. Tiem es vēlos pārliecināties, ka tiešām būs finansējums. Īpaši attiecībā uz Galileo programmu ir bijušas garas diskusijas. Vēlos tikai atgādināt, Galileo jābūt, būt, vai nu būtu jābūt starp valsts projektam vai Eiropas projektam, un skaidri po, e, bija nostāja Eiropas parlamentā, ka tam būtu jābūt Eiropas līmeņa projektam, tātad arī Eiropas līdzekļiem tam būtu jābūt atvēlētiem. Un vēl mēs nevaram sacīt, ka līdzekļu piešķiršana eh, nevar tikt paredzēta A1 ietveros, bet es lūdzu par to, lai netiktu samazinājums uh, Eh, veikts, bet ka mēs paredzētu elastīgumu un arī līdzekļu pārvietošanu un nodrošināt, lai nodrošinātu finansējumu. Svarīgi ir arī eh, tas, ka nav attainots finansējums attiecībā uz dalību valstīm šajos projektos un īpaši jau iepriekšējos jautājumos esam mēģinājuši no dažādām kategorijām eh, nodrošināt līdzekļus. Galileo programma ir finansēta jau toreiz, kad tik pārsniegti uh, limiti, tāpat arī no piektās kategorijas es pareizi atminos. Un arī lauksaimniecības līdzekļi tika izmantoti Galileo, te es vēlētos uh, referenti aicināt papētīt, kādi, no kādām kategorijām līdzekļi varētu tikt iegūti. Manuprāt, svarīgi ilgtermiņā ir nodrošināt, lai šie projekti tiktu īstenoti. Mums ir iespēja priekšsēdētāja kungs šo projekta menedžmentu un īpaši IT attiecībā uz IT, un arī mēs esam redzējuši prezentācijas un to, ka projekts nav īsti labi pārvaldīts, Un Tātad mans lūgums būtu, ka mēs arī komitejas ietveros tiešām risinātu šo jautājumu, diskutētu par to, lai projektu tiktu eh, turpināti, arī pārdomāt, kur mums būtu jāiegulda savi spēki, arī jāpanāk efektivitāte attiecībā uz izmaksām, lai tās nepārsniegtu mm, vajadzīgo. Sirsnīgs paldies un ekskundze. Priekšādātāji, es ārkārtīgi pateicos referentei par skaidro informāciju attiecībā uz status quo. Es atbalstu jūs šajā jautājumā attiecībā uz itā. Un ņemot vērā visu to, ko es zinu, iepriekš bija finanšu ministrs un uh, nedrīkst būt tā, ka kāds uh, projekts var trīskāršot savu budžetu un pēc tam turpināt darboties. Nav jau runā par to, kā vai to pārtraukt vai nepārtraukt. Ir jānotiek pilnīgam izvērtējumam, pirms tiek saņemta jauna nauda. Uh, ja Uh, eh, ne, nu, nav jau tāda kā baltā kartīte un ka viss, viss drīkst darīt. Tas nav pa parlamenta kompetencija vai Eiropas Savienības jautājums. Mums jāatcerās uh, par debatēm, par kurām mēs runājām attiecību uh, eh, desmit minūtes atpakaļ par stingro audītu, kā mēs zinātniekus vai mazos vidējos uzņēmumus vai universitātes kontrolējam. Un visi šie mazie, salīdzinoši mazie uh, Uh, programmas, mazās programmas, ka viņām ir tik strikti jāatbilst kritērijiem, viņiem ir stipri e, jābūt e, auditētiem, un kāpēc mēs tādie, tādu milzīgu projektu ļaujam tam doties pat pašplūsmā? Es neesmu vēl joprojām gatava, es neesmu šobrīd gatava pateikt, ka it ar e, ir jāizbeidz un bet mums ir jāpieprasa stingrāks stingrāka kontrola un atskaita. Mums ir liels vairākums attiecībā uz prioritātēm, attiecībā uz 2020 rezolūciju, par ko mēs balsojam tikai dažas nedēļas atpakaļ. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka referente vēlas saglabāt un respektēt mūsu iepriekšējo lēmumu attiecībā uz 2020. Mums jāatgādina gan komisijai, gan dalībvalstīm attiecībā uz, kad, ka ir krīze un kas mums ir jādara, lai tiktu ārā no krīzes. Un šeit budžets ir viens no vitāliem punktiem. Un es nedomāju, ka uh, komisija šobrīd patur uh, skatu punktā 2020. Dažas no komisijas politikām un pieejām ir pilnīgi pretrun, eh, pre, pretēji tam, par ko mēs esam vienojušies. Pretēji 2020 mums jāskata eh, daž, daudz dažādās jomas un jāmeklē arī kopsaucējs un kop uh, saistība. Uh, tagad došu vārdu Kastiljo kundzei. Paldies, es arī pavisam īsi neatkārtojot to, kas jau ir teikts. Pirmām kārtām referentei. Um, paldies, viņa ļoti labi un skaidri mums visu izklāstīja. Mēs tagad saprotam, kur atrodamies, kas mums pareizā ceļa savās darbībās. Jā, kā jau arī kolēģi teica, vai Šekspīra, pretēji Šekspīra būt vai nebūt ir griezt vai negriezt budžetu, un referenti runāja par koplēmumu procedūru, kurā mēs esam. Uh, Uh, mums patiesi ir patiesa iespēja ietekmēt rezultātu, un lai to izdarītu, ir uh, viens ļoti noteicošs faktors, kas ir mums jāpanāk vienošanās, uh, pēc iespējas vienprātīgāka vienošanās uh, mums pašiem savā vidū attiecībā uz mūsu tātad parlamentāro nostāju. Tas ir visam pamatā. Mums jābūt visām politiskām grupām, e, jāvienojas par e, šo koplēmuma punktu. Ne, attiecībā uz savu viedokli koplēmumu procedūrā, un es redzu daudzas iespējas un jomas, kurās patiešām būtu iespējams uh, e, nogriezt budžetu. Es nezinu, vai arī citi kolēģi un citās komitejās man, um, mani atbalstīs, bet, protams, ka, ja es tā padomātu, mēs varētu atrast veselu virkni jomu vai lietu, kur uh, naudas samazinājums būtu pieļaujams, bet itre, mēs esam tā komiteja, kas atbalsta jomas, kas tieši vistiešākā veidā palīdzēs iziet ārā no šīs krīzes. Mēs pat, mums jāpatur prātā arī, ka e, Eiropas Savienībai jābūt spēlētājai, konkurētspējīgai spēlētājai visā pasaulē, bet mēs jau e, nemaz e, par to nerunājot. Mēs nedrīkstam pieļaut ne mazākās uh, naudas samazinājums, ne, ne kādos Eh, nekādos pētniecības jautājumos. Protams, mums ir jāizvērtē tādi projekti kā ITR vai Galileo vai kā tālāk, bet mēs nedrīkstam tikai E, konkurētspējas vai ietvaru programmu vārdā likt uz altāra tik milzīgas programmas vai tādas programmas, kas ir jau tik tālu tikuši un tik daudz naudu absorbējuši. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam vienoties par ītra prioritātēm. Un vēl e, nākot klajā ar savu nostāju, kurā meklēsim arī citu politisko grupu un komiteju e, viedokli un piekrišanu, ka mums ir jāveic jāskat, jāredz skaidri savu nākotni, mums jāredz tās programmas, kuras uh, vēlamies um, attīstīt nākotnē, ka mēs nevaram sagrābt no viena un no otra un no trešā uh, gabaliņu. Uh, un ja uh, mums nebūs šāda skaidra nostāja iepratīm kopējai Eiropas attīstībai un nākotnē, tad arī mēs nekur nenonāksim. Dod vārdu nākamam runātājiem. Paldies! Es vēlētos <clears throat> eh, runāt par divām lietām attiecībā uz ITAR. Es priecājos par atbalstu eh, šam projektam, bet eh, vakar bija padome nolēma, ka dalībvalsts nevēlas vairāk tālāk investēt šajā projektā. Mēs uh, sakam, ka šis uh, projekts turpināsies, bet dalībvalsts par to nemaksās. Tātad mums ir jāņem tas no eksistējoša, no esošā budžeta. Uh, nu, man liekas, ka tas būs diezgan pagrūti. Mums ir. Uh, tātad dalībvalsts saka, ka tam jānāk no e, Eiropas Savienības budžeta un ka papildus finansējums netiks uh, piešķirts. Mums ir jāsaka, mums jābūt politiski atbalsts, um, atbildīgiem, ka uh, mainoties situācijai mēs nedrīkstam uh, atņemt savu atbalstu kaut kam. Protams, ir klimata krīze, enerģētikas krīze, uh, finanšu krīze. Tas nebija uh, relevanti tajā brīdī, kad tika radīts itāri. Um, beig beigās mēs jau varam piesaukt pat augsto karu. Mums ir jāizvērtē, jāpārvērtē attiecīgi projekti. Mēs nevaram tikai pateikt, nē, kādam projektam tādēļ, ka, uh, tādēļ, ka pasaule mainās. Tā tas vienmēr būs. Daudzi projekti būs tik ilgtspējīgi uh, un gari, uh, un tiem būs uh, jā, jātiek pakļautiem šādiem ārējiem faktoriem, bet nu, tā arī būs nākotnē. Paldies! Vai komisija vēlas kaut ko pateikt? Lūdzu īsi. Lūdzu īsi, jo mums ļoti maz laiks palīdz divas minūtes. Paldies priekšsēm. Izmantosim iespēju norādīt uz to, ka septītai pamatprogrammai par, jau paredzēti iepriekš aprovētie līdzekļi būtu jāsaglabā. Un tas attiec arī uz jauniem līgumiem, kas tiks parakstīti 2011. gadā. Ja padomu tagad vēlas izdarīt eh, nopietnas samazinājumus, tad tam būs divējādas sekas. Pirmkārt, periodiskie maksājumi kavēsies, tas attieksies uz līgumiem, kas jau ir spēkā, kas jau darbojas, un tad vēl būs vēlāk jāmaksā kavējuma procenti 2011. 12. un 13. gadā. Tas arī ietekmēs jaunu eh, līgumu parakstīšanu attiecībās 2011. gadu. patiesībā astotajā sadaļā līdzekļi nav tik maz samazinājušies. Varbūt e, iepriekš finansējums 12 gadi būtu jāatliek, bet arī šeit mums jārēķinās ar to, ka e, pieprasījums skaits eksponenciāli pieaug. Un mums jāuzdod jautājums, vai pētniecība var veiksmīgi turpināties šādos apstākļos. Paldies! Kas ir ieteikts 11% eh, samazināt maziem vidējiem uzņēmumiem? Tas ir pietiekami slikti, jā, pietiekami slikti. Mēs to varētu izdarīt, eh, samazinot, eh, samazinot paraksta laika saņemšanu. Mēs varētu šādu samazinājumu absorbēt un es domāju, ka tādējādi mēs tikai un vienīgi izdarītu papildus spiedienu uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem, bet gribu jūsu uzmanību uh, attiec, uh, uz par 5,5 miljoni samazinājumu attiecībā uz administratīvo budžetu savā aģentūrā. Tas ir vairāk 15% šobrīd manā aģentūrā. Uh, mēs esam centušies uh, satuvināt šo te laiku, kad ir laiks maksāt un kad ir laiks saņemt naudu. Es nevaru uh, šobrīd teikt saviem darbiniekiem, ka es viņus atlaidīšu tikai tādēļ, ka es viņiem nevaru uh, samaksāt laikā. Nu, nu, tā tas nenotiek. Un uh, pretējā gadījumā, ja, jūs, uh, ja tas tā notiks šāds samazinājums, tad uh, aizmirstiet par visu to, ko mēs esam apņēmušies izdarīt. Paldies, kolēģi, Eka vēlreiz lūdzu vārdu, bet lūdzu runāt ļoti, ļoti īsi. Vai mēs varētu lūgt sekretariātam, lai uh, ka tā kā mums ir tik dažāda attieksme attiecībā uz ITER, varbūt, ka mēs varētu rakstiski saņemt uh, visu, kas ir status quo, kāda ir dažādie viedokļi, kādas ir dažādas iespējas, tādējādi mēs varētu nākt klajā ar vislabāko izvērtējumu un nostāju attiecībā uz šo projektu. Paldies! Eh, labi, ņemsim vērā jūs priekšlikumu Hercogs kundze. Diemžēl mums ir tikai pusstunda pēdējiem darbkārtības punktam, tāpēc mums ir jāpabeidz šis punkts. Labi, Hercogs kundze. Paldies, kolēģi, ļoti īsi, tikai rēģēšu uz dažiem punktiem. Kas attiec uz budžetu uh, eh, līnijām, kas iesaistīt tabulas ir sagatavotas, to varēsim jums nosūtīt, mūsu birojas to ir izdarījis. To varam izdarīt. Nē, es skatīšu visus jautājumus, pa kuriem bija runa debatēs, tik daudz laika mums nav, bet Eikas kundzei grib sacīt. Uh, Pētniecībā var gadīties tā, ka jūs uh, atliekat projektu, izmaksas trīskāršosies, un tieši tas pats notiks ar Galileo. Ja jūs šos 500 miljonus neparedzēsiet šogad, labi, jūs to atlieciet, bet nākamgad tas būs miljards vai vairāk. Tāpēc, ka šādi tehniski instrumenti iegāda nav tik vienkārši kā mājas iepirkšana lielveikalā. Tāpēc izmaksu eksponenciālais pieaugums ir uh, slikto finanšu uh, lēmumu uh, tiešās seks, kas attiec uz uh, nokavēšanās. Un tāpēc mums ir jābūt pret to. It uh, 2011. gada budžetā tas uh, vēl neizpaudīsies, jums nav tiešie maksājumi IT uh, nākamā gada budžetā, bet svarīgi būt vienotiem šajā jautājumā, jo, kā jau sacīju, mēs gatavojam nākamo daudzgadu finanšu plānu, mums jābūt ļoti uh, skaidrībā par to, ko, ko mēs, uz ko mēs tad tieksimies. Pilnībā piekrīt komisijas pārstāvjiem. Ko mēs redzējām padomas dokumentā, viņi administratīvās izmaksas uzņēma. Kā mēs eh, runājām attiecībā uz karvaljo ziņām, ja jūs noteikums nemainiet, tie paliek spēkā, bet to pārvaldību tiek samazināta, tad jūs rezultāts vienkārši nepanāksiet. Ja jūs eh, nonāvējat projektu, nosmacējat to, tātad seks var būt ļoti būtisks, un tāpēc, domāju, nu, mēs vispiekrītam, ka viss šīs budžeta līnijas jāatjauno, kaut gan tā šķietam ir administratīvas izmaksas. Nē, tā tas nav. Aģentūra līmenī viņi nevar strādāt, ja mēs nebūsim vienoti šajos jautājumos. Šajā komiteja jādod ļoti skaidrs vēstījums padomē, ka koplējuma procedūrā mēs cīnīsimies par nevis Rūpniecības komitejas interesēm, bet Eiropas konferencēm, jo es domāju, piekrītu Rübiga un Saudargas sacītam, ka Viss, par ko mēs šeit politiski esam vienoti, Eiropas parlamentā ir par Eiropas konkurētspēju, un tad finanšu instrumenti ir jāpiemēro. Eh, eh, paldies par jūsu atbalstu. Paldies. Tagad komisija ir lūgusi vēlreiz vārdu. Ja tas tiešām ir nepieciešams, varat runāt, bet tai, tai ir jābūt jaunai informācijai. Let me just um, speak on behalf. Es vēlētos atbildēt attiecībā uz um, izpildu aģentūru. Uh, mēs uh, šobrīd esam izvēlēti kā uh, kredītu samazinājums par vienu miljārdu. Uh, es domāju, ka šis. Uh, uh, ka š, mēs nevarēsim vispār strādāt, mēs nevarēsim ar šādu budžetu, eh, kāds mums uh, ir paredzēts ar visu to samazinājumu, mēs nevarēsim vispār neko izdarīt. Tas būs uh, tik mil... Es saprotu, ka šodien ir situācija, ir tik daudz uh, problēmu, bet um, man, uh, manai komite, manai uh, programmai šī 100 eh, miljārda samazinājums ir, ir katastrofa. Es atkārtoju, mēs netiksim tālāk, ja katrs pa savu projektu saka, ka tā ir katastrofāla situācija, bet tikai tad, ja mēs eh, radīsim risinājumu, kur katrs dod sev ieguldījumu. Tas būs ļoti sarežģīti, un es apsveicu tikai tos kolēģis, kas tagad strādā pie šī projekta, bet es tomēr aicinu eh, ļoti rūpīgi turpināt šo darbu. Tas ir gan šeit parlamentā, gan komisijā, gan padomē ir jādod savs ieguldījums. kā jau norādījām. Lūdzu, saprast, ka mums tagad jāsteidzās, jo runa par energoefektivitātes rīcības plānu pārskatīšanu. Mūsu kolēģis Bensens jau ļoti uh, pacietīgi gaidīs, viņš jau visu rīt ir piedalījies mūsu sēdē, domāju, viņam ir tiesības tagad arī izteikties atgādina, ka 18. augusts ir šī, uh, nu pati skatītā darba kārtības punkta uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Tagad dodam vārdu Bensen kungam. Paldies, eh, pateikšos pirmkārt ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību un tad eh, turpināšu savā dzimtajā valodā. Mēs esam diskutējuši par ļoti būtisku jautājumu, kas ir saistīts ar konkurētspēju Eiropā. Mēs dzīvojam lielā pasaulē, mums jādara viss iespējamais, lai konkurētspēju Eiropā stiprinātu. Mēs zinām, ka ir svarīgi, ka enerģijas patēriņš un tāpat arī izdevumi enerģijai būtu kā parametri konkurētspējai. Vienalga vai runa ir par klimata politiku vai rūpniecības politiku, enerģētikas efekts, efektivitāte ir svarīgs jautājums nākotnes stratēģijā. Uh, Mēs esam atkarīgi no, Eiro, no Krievijas piegāda, gāzes piegādes, un tas būs nākamos gados vēl lielāks faktors. Ir tāpat notiek pētījumi jaunajās enerģētikas jomās, mums jādomā par enerģijas taupību, par energoefektivitāti. Ir svarīgi, lai ziņojumā mēs uzsvērtu to, cik miljārdi eiro Eiropā var būt paredzēti attiecībā uz energoefektivitāti. Nav jābūt atomfiziķim, lai varētu veikt šādus aprēķinus un aprēķināt, ka tas ir svarīgi Eiropai. Ir svarīgi, lai mēs parlamentā runātu vienā balsī, lai komisija un ministru padomi zinātu, kādā virzienā parlaments vēlas virzīt šo jautājumu. Uh, un balsošana par standartizāciju parādīja, ka mēs varam būt vienoti, un ja mēs tā arī rīkojamies, tad mums ir lielāks spēks, un kopā ar ēnu referentu strādājot, mēs jau daudz par to diskutējām. Mums vairāk jārīkojas energoefektivitātes jomā, lai šos 20, 20 plānu varētu īstenot. Ja mēs tā darīsim, tad pastāvēs iespēja uh, radīt eh, tā sauktos zaļās darba vietas, vidē draudzīgas darba vietas un arī atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Es nāku no valsts, kurā IKP ir palielināts un tieši pēdējos gados liels energoefektivitātes potenciāls ir Eiropā saskatāms, bet daudz kas vēl jādara šajā jomā. Uh, daudzas lietas tiešām atmaksājas. Tas nozīmē, ka investīcijas energoefektivitātes jomā eh, atmaksāsies jau divu līdz piecu gadu laikā. Tas ir ne tikai labs uzdevums, bet arī patiesībā labs darījums. Es domāju, ka ziņojums tam būtu jāatspoguļo, cik daudz naudas Eiropas Savienībā būtu nepieciešams. Protams, mums vajadzīga uh, lielāka saskaņošana, lai eksistējošās uh, tiesiskos aktus uh, saskaņot savstarpēji. Domājot par īstenošanu dalību valstīs, tas ir būtisks jautājums. Uh, energoefektivitātes rīcības plāns 2006. gadā, kas tika pieņemts, ja mēs to lasām un apskatām arī pielikumus, tur redzam, ka ir virkne jautājumu, kas ir attiecināms 2007., 8., 9., 10. gadu, kas ir jāīsteno daudz projekti un būtu jāpārbauda, vai tiešām to visu esam veikuši, kas būtu jau bijis jāveic. Un vienlaiks man jāsaka, ka pēc manām domām ir nepieciešams Energy Service Directive, jeb šo direktīvu pārskatīt. Un arī citas eh, direktīvas attiecībā uz centrālu apkuri un tam līdzīgiem jautājumiem un enerģētikas etiķēšanas uh, direktīva ir jā virz uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī energotaupība jau ēkās, pastāvošajās ēkās, tas ir būtisks jautājums. Mēs, protams, domājam par jaunām ēkām šajā aspektā, bet jādomā arī par esošajām ēkām, jo ir potenciāls energotaupībai un tāpat arī iespējas radīt eh, darba vietas maziem vidējiem uzņēmumiem. Es ceru, ka sabiedriskais aspekts un šī sabiedriskā joma būs svarīga un varēs arī sniegt palīdzīgu roku šajā tirgus attīstības jomā. Es domāju, piemēram, par tā sauktiem smart cities un arī par citiem jauninājumiem. Mums ir nepieciešams jaunas inovācijas metodas. Tāpat arī ICT īstenošana tur ir daudz potenciāla. Transports pats par sevi jau ir svarīgs jautājums, un jau tika norādīts, ka ir nepieciešams eh, rīkoties taupīgāk tieši enerģijas jomā un arī ražot automobīļus, kas būtu taupīgāki, vidē draudzīgi. Lielākā daļa, kas ar, no mums, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, energoefektivitāti, mēs redzam, ka ir liels potenciāls. Un tomēr ir problēma - finansējums. Mūsu problēma ir tā, ka trūkst finansējuma. Man šķiet, ir svarīgi un nepieciešami raudzīties uz struktūru fondiem, bet arī ņemt vērā privātu kapitālu. Mums ir jāpiet, nepieciešami jauni finanšu, jaunas finanšu formulas. Un raugoties uz mūsu uzņēmumiem, tad mēs varam secināt, ka ir daudzas iespējas privāt, tos sektoros investēt, kas divu, trīs gadu laikā jau varētu atmaksāties un uzņēmumiem būt attiecīgi iespēja gūt kādus ienākumus. Un tas ir nepieciešams secināt, vai mēs to nevaram virzīt pareizā virzienā. Energo uzņēmumi varētu saņemt un arī sniegt palīdzību. Uh, tie, kas ilgstoši strādā šajā jomā, enerģo, energo jomā, viņi šot labi šo situāciju pār, pārzina un saprot. Es zinu, ka patreiz mūsu darba plāns ir ļoti stingrs, jo ziņojumam jāno, jātiek tulkotā, jā, jāiztulko līdz 9. septembrim, par to jau esmu runājis, bet ja mēs vēlamies panākt ietekmi īpaši uz uh, samitu 9. februārī, ir svarīgi, lai šis ziņojums tiktu uh, pilnveidots, pilnīgots, un tādā veidā mēs varētu tikt solis priekš. Vēlos pateikties arī par eh, to, komentāriem, par sadarbību ar ēnu referentiem un ceru, ka darbs turpināsies sekmīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī jums, saka priekšsēdētājs. Mums vēl 6-7 komentāri. Es būtu pateicīgs, ja mēs ar vien paturētu acīs laiku un proti to, ka pusdienos mums ir jāatstāj zāli, ja vismaz tulkiem būtu jādodas pārtraukumā. Vispirms ēnu referentam vārds. Lūdzu. Thank you very much, and I'd like to... Es paldies, un es pateikšos Benson kungam pirmām kārtām par šo te vā, par eh, to darbu, eh, kādu viņi ar re, referentiem ir veicis. Ir energoefektivitātes milzu potenciāls, kas vēl joprojām netiek izmantots. Mums ir jāpatur eh, atvērti prāti visām tām iespējām, kuras pastāv, kas iekļauj arī eh, likumdošanas jomu, bet ne tikai. Eh, bet ne tikai. Mums ir jāmeklē tāda, mm, tādas iespējas, kā uh, enerģijas atkal iegūšana Eiropā. Um, kā jau referents teica, kā enerģijas, uh, ener energo efektivitātes samazināšana, eh, pakalpojumu direktīva. Mums atkal jāpā, jāpārskata nacionālie mērķi, eh, un it īpaši mums ir jāveido eh, šādu mērķu sasniegšana, piemēram, jaunu māju un uh, siltinātu māju uh, eh, celšana katru gadu. Šobrīd nav nekāda tāda obligāta pienākuma tāda, eh, šādus mēģus sasniegt, bet es domāju, ka to vajadzētu uzlikt kā obligātu. Es domāju, ka komisija arī būtu daudz vairāk, kas uh, darām šajā jomā. Ja jau uh, attiecībā uz ēkām ir vai, vai virkne. Uh, ierobežojumi. Pirmām kārtām finansējums, ko jau mēs mēlējāmies uh, Uh, ieviest direktīvā attiecībā uz ēku siltināšanu, jeb pārveidošanu, un ir nepieciešama tātad pirmā iemaksa, pirmās investīcijas, kas uh, pēc tam, kam būs tāds kā lavīnas efekts, tādējādi arī paaugstināsies efektivitāte, un, bet mums ir nepieciešams arī papildus laiks. Uh, papildus apmek, apmācībām. Papildus apmācībām tieši attiecīgi vietējiem celtniekiem, vietējiem elektriķiem, santehniķiem un tā tālāk, lai viņi varētu padarīt, lai viņi būtu informēti attiecībā uz zaļākām, energoefektīvākām mājām. Uh, Attiecībā uz transportu mēs jau arī esam daudz korunājuši, bet šeit ir vesela virkne jomu, kas uh, var tikt uzlabots. Mēs nedrīkstam aizmirst esošās uh, iespējas Um, mēs nedrīkstam uh, vēlēties tikai spērt milzu soļus, kad mēs varam paspērt dažus mazākus solīšus. Mēs vienmēr varam skatīties uz inovācijām. Es strādāju attiecīgi ar vienu universitāti, un viņi uh, šobrīd ir gatavi samazināt apgaismojumu par 15%. Un, uh, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tādām telpām, kuras uh, kurās atrodas tikai, piemēram, kaut kāda veida tehnika, ka tām nebūtu jābūt apgaismotām visu cauru dienu, ka tikai var tikt iesnēgt, ieslēgt tikai tad, kad šī tehnika tiek izmantot. Un viss šādi inovatīvie uh, pieejas risinājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, došu vārdu Tomsons kundzei. Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentam par šo prezentāciju, arī ēnu referentiem. Uh, Es domāju, ka energoefektivitāte ir viss uh, viena no svarīgākajiem jomām plānam 2020 stratēģijā, uh, eh, CO2 samazināšanā un atjaunīgo enerģiju ražošanā, klimata izmaiņām. Uh, eh, energoefektivitāte ir priekšnoteikums, lai sasniegtu 2020 mērķus. Uh, Eh, lai tieši šie samazinājumi būtu CO2 jomā un palielinājumi atjaunīgām enerģijām. Mēs nesasniegsim 2020 uh, eh, mērķus, uh, ja mēs to neievērosim, bet uh, energoefektivitātes mērķis nav nav skaidri no, e, nosprausts, kā tas ir attiecībā uz CO2 un attiecībā uz atjaunīgām enerģijām. Tāpēc tas, un kas ir nepareizi, mums ir vajadzīgs tāds noteikts mērķis un obligāts mērķis, kuru visdrīzākajā laikā ir jāievieš. Referents min arī, ka energoefektivitātes rīcības plāns nav ieviests un uh, nav panākts tas, par ko mēs, uz ko mēs gājām tieši tādēļ, ka šis parlaments, eh, ka mēs nepastāvam uz obligātu mērķi kas būtu uzstādāms eh, attiecībā uz energoefektivitāti 2020 stratēģijā. Eh, nu, kādi ir tad tie, mm, tie argumenti, kas ir pret šo obligāto noteikumu, ka tas būs ārkārtīgi dārgi un tā tālāk. Bet es domāju, ka mums ir e, jāņem vērā e, tas, ka ārkārtīgi liela daļa izdevumu, jebkurai ģimenei, tīpaši ziemā, aiziet attiecīgi, lai samaksātu par enerģiju. Un mums ir tālāk e, jāapskata šī energo nabadzība Eiropā, jo ļoti daudz cilvēku neizmanto uh, enerģi tik daudz, cik viņiem būtu nepieciešams enerģiju. Um, un uh, Eiropā it īpaši tas ir svarīgs, kur ir šī energo nabadzība un kur cilvēki izdod uh, milzīgu savu ienākumu daļu, lai samaksātu pār enerģiju. Un mums ir jādomā arī par kohēzijas fondu ne tikai kā rekomendāciju, bet arī kā pa, patiesi veidu, kā, uh, kā risināt lietas attiecībā uz energoefektivitāti. Energoefektivitātei jābūt arī FP8 un Seplēn Pro uh, noteiktajām plānu programmā. Šobrīd uh, tur ir tikai tehnoloģijas, kur iekļautas, kuras. Uh, saistītas ar atjaunīgām enerģijām, bet nekas netiek minēts par energoefektivitāti. Un visbeidzot, lai sasniegtu mērķus, mums ir jāpārdomā energoefektivitātes uh, uh, iekļaušana 2020 stratēģijā ar noteiktu mērķi, kā jau mēs runājām pagājušajā mēnesī Strasbūrā. Uh, 2020 stratēģija attiecībā uz izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Arī tur, kā jau Holskunds teica, mums ir jāskatās uh, uz prasmēm, kādas ir darbiniekiem, un, not, uh, un nodarbinātības komiteja tikko arī nāk uz klējā ar ziņojumu attiecībā uz zaļajiem darba vietām. Jā, uh, ja cilvēki būs izglītoti, tad uh, viņi arī tiešām zinās, kādēļ viņi taupa enerģiju un tā tālāk. Un es domāju, ka mūža izglītība uh, būtu jāņem šeit vērā un um, tādējādi mēs pas, panākt šo jauno uh, zaļo ekonomiku. Paldies! Kolēģi Žado, paldies priekšsēdi! Kā jau arī mani kolēģi vēlos apsveikt referentu ar lielisku darbu un sadarbība ar ēnu referentiem bijusi ļoti veiksmīga. Mēs cenšamies kopīgi izstrādāt tādu ziņojumu, kurā nebūs nepieciešams simtiem grozījumu. Kā jau viņš sacīja, Mēs esam ļoti tālu no energo taupīguma potenciāla sasniegšanas, tāpēc piekrīt Hollas kundzei, Tomsons kundzei, ka mums vajadzētu uzstādīt saistošus mērķus. Divdesmit procentu samazinājuma mērķis saistošs kamēr mēs to nesasniegsim, pārējais direktīvas un mēģi nebūs pietiekoši ambiciozi. Potenciāls ir šāds. Un tā nav tikai politiska prasība. Daudz rūpniecības nozars patiesībā to prasa. Ja jūs apskatāties eh, rūpniecības formu energoefektivitātei jūnija ziņojumu, tur ir eh, arī runa par to, ka ēka energoefektivitāte ir būtiski jāpaukstina tam līdzīgi, un tur viņi visi arī atbalsta saistošu mērķi, jo tas dod plānošanas drošību caurskatāmību rūpniecībai. Otrs ko es gribētu izcelt. Implementācija un saskanība ar esošiem noteikumiem, pat labam ar to ir būtiskas eh, problēmas. Energo pakalpojumu direktīvu pārskatot, mēs to redzam, un tas ir svarīgi. Komisijai jādod iespēja uh, sekot tam, ko dara dalībvalsts, mums ir uh, jāraugās uz to, lai dalībvalsts uh, un operatori labāk izpildītu spēko esošos noteikumus, kā ir referents sacīja, un mēs piekrītam. Ir vajadzīgi tādi budžeta priekšlikumi, kas to atbalstīs, ņems vērā un, un piekrītu tieši uz šo, ka mums jāliek akcents uz ēkām. Uh, ēka energoefektivitāti, finanšu atbalstot to energoefektivitātes celšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs redziet saikni starp ēku atjaunošanu jauniem finanšu instrumentiem. Visi šie instrumenti varētu tikt izmantoti lai palīdzētu cilvēkiem, kas dzīvo energo trūkumu jautā apstākļos. Gal galā Pensenkungs runāja par energo marķēšanas direktīvas pārskatīšanu, ko nu pat tikai esam pieņēmuši. Vēl viens risinājums varētu būt tāds, ka mēs raudzītos uz 2012. gadu un darītu visu, lai šo energo marķējumu energoefektivitātes marķējumu mēs varētu integrēt jaunā eh, izstrādājuma direktīvā, integrējot to tur. Un tad raudzīties uz to, lai tiešām implementācijā notiktu kārtīgi un dalībvalsts izpildītu direktīvas prasības. Tas varbūt būtu efektīgāk. Paldies! Paldies! Ekas kundzei vēlreiz vārds. Vai mēs varam mēģināt mazliet īsāk izteikties, tad vēl visiem būs iespēja runāt. Paldies! Šis ir ļoti, ļoti no, nozīmīgs dokuments. Mēs esam centušies atrisināt uh, jautājumu, par kuru e, iznākums visiem ir skaidrs. Mēs zinām, kādas sekas būs energoefektivitātei, ka tas ir kopējs labums, un es domāju, ka to e, mērķis mums jāsasniedz e, kripatiņu pa kripatiņai dažādās likumdošanas sfērās un dažādās jomās. Bet mēs esam daudz zaudējuši, nenosakot kopējas metodas energoefektivitātei. Piemēram, kā es gribu sevi paskaidrot, piemēram, rūpniecība rūpniecībā eh, enerģiju taupīt. Mēs centāmies to eh, dažādās direktīvās attiecībā uz CO2 izmešiem un tā tālāk arī attiecībā uz, eh, uz, uz tādiem gadījumiem, kad lielās Eh, eh, mēs gribam rezultātu pārāk ātri. Eh, mēs neskatāmies uz iznākumu pēc pieciem gadiem. Mēs negribam parādīt rūpniecībām, uzņēmējiem, kā tas atmaksāsies ilgtermiņā. Mēs citreiz skatām, ka mums atbild, ka ir dažādi regulējumi, ka ir trīs, četri gadi. Mēs esam tik tuvu, lai saņemtu no uzņēmējiem šādas investīcijas, lai viņi saprastu to nepieciešamību. Un visdrīzākajā laikā, vistuvākajā nākotnē, tas arī būs tieši konkurences rādītājs un tieši konkurences atspoguļotais. Bet mums jāmeklē uh, instruments, kā liktu uh, uzņēmējiem investēt. Uh, un, un paraugu un piemēru ir tik daudz, ne tikai Zviedrijā, kur mēs redzam, ka tas ir viss iespējams, ka ir tikai ārkārtīgi maz. Uh, veca parauga uzņēmu, uzņēmumu, bet savukārt pretēji visās pārējās Eiropas valstīs vecā parauga uzņēmumi, tie, kuri netaupa enerģiju, ir, gan, ir pārsvarā. Es esmu e, par to, lai mums būtu tiešām saisties smērķis attiecībā uz energoefektivitāti, jo tas liks saņemties un visiem vēlreiz paskatīties uz šīm lietām, kas. Um, uh, palīdzēs mums sasniegt kopējo mērķi. Tādēļ saistošs mērķis ir ļoti, ļoti svarīgs. Mums jārunā arī par jomām, par kurām nerunājām, piemēram, par lauksaimniecību un tā tālāk, kur mēs varam runāt par simtiem piemēru balto, balto certificēšana. Un visbeidzot mums ir jārunā atkal par budžetu. Mums jāskatās uh, Eiropas Savienības budžets šajā sakarā. Mums kā jau tas ir tā kā Uh, jau otrais, pa, gluži vai kā otrais pasaules karš jāizkaro, uh, lai dabūtu papildus naudu energoefektivitātes palielināšanai. Nē, mēs visi saprotam, ka tas ir kaut kas labs, bet te pašā laikā negribam atbalstīt. Uh, nu, ko mēs varam darīt? Visdrīzākā laikā uh, apņemties uh, un uzlikt obligātu saistošo mēti, kas būtu uh, dalību valstīm pildāms, un tādējādi tie iztrūkstošie posmi Kariņš, panākam. Kariņš, kukam var. Kariņš, lūdzu. Paldies, es gribētu pateikties vispirms Bensen kungam. Viņš padarīs lielisku darbu un pacels ļoti būtisks jautājums mums visiem. Es gribētu reaģēt uh, vairāk kolēģi sacītam par saistošiem mērķiem. Debata jau ilgu laiku turpinās šajā parlamentā dažādām politiskām grupām, ir dažādi izpratni par šo jautājumu par eh, saistošiem mērķiem. Varbūt es ierosinātu debates virzību mazliet pamainīt. Varbūt ne par to, vai mums ir vajadzīgi saistoši mērķi, jo ko mēs patiesībā sakam, ka mēs vēlamies energoefektivitāti, lai būtu rezultatīva. Bet varbūt vairāk būtu jāvērš uzmanību uz to, kā panākt šos mērķus, kā viņus finansēt, jo dalībvalstīs ļoti atšķirīga situācija. Ir daži dalībvalstis, kas ir turīgāks, tādas, kas ir mazāk turīgas, mums ir dalībvalstis, kuras ir daudz efektīvāks, tādas, kas ir daudz mazāk efektīvs, un jautājums par to, vai mums ir vai nav saistoši mērķi. Šie mērķi ir jāsavieto ar realistisku finansējumu, kā šos mērķus sanā, panākt ir vērts būt radošiem. Bensenkungs pieminēja struktūra fonds, varbūt kohēzijas fonds, kā iespējams finansējuma avots, tā tā varbūt nevēsīsim tik lielu uzmanību uz to, vai vajadzīgi saistoši mērķi, bet uz to, kā šos mērķus panākt ar realistisku finansējumu. No kurienes to ņemt? Paldies! Paldies! Don Castillo kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Arī es gribētu apsveikt kolēģi Bensenkungu ar uh, ļoti labi padarītu darbu. Uh, arī uh, veiksmīgi sadarbojoties ar ārn referentiem un citu grupu deputātiem. Tas ir svarīgi vairāk iemeslu dēļ. Ir divi fundamentāli iemesli - energoavoti projektu ir maz, un mūs, veids, kā mēs izmantojam e, e, enerģiju, cik efektīvi darām, tas ļoti nozīmīgi otrkārt. Mēs redzam globālo sasilšanu, kā tā iedarbojas, tāpēc mums ir vajadzīga energoefektivitāte. Tātad tas ļoti svarīgs jautājums, kam ir būtisks ekonomisks un cits sekas, bet es gribētu arī uzsvērt Karinkungu sacīto ja mēs izvirzam eh, saistošus obligātus mērķus. Tas var īstenībā radīt arī problēmas. Mm, it kā mēs sociālas problēmas varam risināt, bet tikai ar to, ka mēs noteiksim obligāts mērķis, nu diez vai mēs radīsim jaunas darbvietas vai risināsim problēmas, dažreiz pat ir taisn otrādi izaugsmu un konkurēt spēja rada darbvietas, jaunas darbvietas un sociālo labklājību. Dažreiz cilvēki domā, ka ar saistošiem mēķiem vien mēs varam panākt brīnums, nu nav tā. jādomā par kohēzijas fondu un citu eh, finansējumu izmantojamību šiem mērķiem. Un es gribu norādīt uz vēl vienu aspektu. Mums jau tāls ceļš ejams uz lielāku energoefektivitāti, un tieši tādēļ mums ir jāvērš uzmanību uz tehnoloģijas attīstību, kā ar tās palīdzību panākt lielāku efektivitāti. Tas ir svarīgāk nekā saistoši vai nesaistoši mērķi. Uh, Ja mēs uz tehnoloģisku attīstību vērsīsim savu uzmanību, tad mēs varam radīt reālu virzību, lielāku uh, jaunas darbietas, radīt lielāku konkurences spēju. Tā, tā var paaugstināt ergoefektivitāti ir bijuši vairāk ziņojumi par šo jautājumu. Digitālā darba kārtība, ko parlaments piedāvāja, komisijas piedāvātā digitālā darba kārtība. Bet ir joprojām tāls ceļam, ceļš ejams, un es domāju, tie ir izšķirošie jautājumi, runājot par energoefektivitāti. Tātad es gribētu tiešām vērst uzmanību uz ICTs un energoefektivitāti. Paldies! Toski Makim vēl dosim vārdu. Paldies, priekšēd komisijas pārstāv. Nu jā, es redzu, ka laika ka ļoti, ļoti maz, tāpēc centīšos izteikties ļoti īsi. Pirmkārt, paldies Benzenkungs un visi kolēģi no Eiropas parlamenta par šo iniciatīvu, par energo e efektivitāti. Un tiešām tas ir ļoti aktuāls jautājums. Pašā laikā lai Eiropas politika šajā jomā virzītu uz priekšu. Nākamais solis, ko komisija gatavojas spērt, ir globāla stratēģijas izstrāde enerģijas jomā. Un par to runāsim arī Eiropa padomu sanāksmē nākamā gada sākumā. Un tur būs energoefektivitātes sadaļa, kas būs ļoti būtiska. Pat Rāmanis ir paredzējuši, ka šāda globāla energo stratēģija pirmo energo pieprasījumu jautājumu nopietni. Energoefektivitāte katrā ziņā būs mūsu politikas centrā. tas ir liels izaicinājums mums visiem, jo, kā mēs zinām, energo pieprasījums, energoefektivitāte, tas viss ir eh, subsidiāri jautājumi, un Eiropas politikas līmenī to nav tik vienkārši risināt, bet komisijas eh, viedoklis šobrīd ir tāds, ka mums būtu jāizstrādā ļoti ambicioza Eiropas efektivitātes politika kurā būtu iesaistīts visi spēlētāji, kas gal galā arī varēs šo politiku implementēt dalībvalstīs un pašvaldības un visi. Ar citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga stratēģija, kas iesaist horizontāls jautājums, daudz no kuriem arī šodien šajās debatēs izskanēja. Uh, kas ietekmē energoefektivitāti, bet tajā pat laikā arī attīstīt precīzu, ambiciozu politiku attiecībā uz galvenās patēriņa jomām. Tēmatiska politika attiecībā uz ēkām un transporta jomā ko mēs varam darīt, lai eh, piebremzētu transporta apjomu nepārtraukt pieaugumu. Priekšsēža kungs. Es gribētu, tātad eh, šī ir pirmā debata, un es eh, tāpēc nerunāšu garu un ceru uz Eh, sadarbības turpināšanos ar jums. Paldies vēlreiz beigās, kolēģis Bengsen. Paldies tikai sacīšu. Paldies par visiem komentāriem. Eh, turpināsim smagi strādāt. Kamēr pārējais parlaments baudīs vasaras atpūtu. Paldies. Labi. Man būtu vēl divi komentāri pašās beigās. Pirmkārt, lūgums sekretariātam daudz tika runāts par Eh, rūpniecības energoefektivitāti. Vai mēs nevarētu panākt eh, tādu, saņemt tādu pētījumu par to, kas tad rūpniecībā jau ir izdarīts energoefektivitātes paaugstināšanā. Eh, dalībvalstīs taču eksistējuši tādas statistikas. Tas būtu ļoti noderīgi. Tas mums paredzētu precīzāk izvērtēt esošo situāciju. Otrakārt, 2. septembrī mēs tiekamies atkal. Līdz tam būs atvainājums vēl jums visiem eh, laba atpūta, arī Benksen kungam dažas nedēļas atpūta gan jau nu sanāks, arī pa starpi drusku jāstrādā, tātad vēl jums drusku atpūsties, un tad turpināsim veiksmīgi strādāt rudenī. Paldies, ka gandrīz laikā arī beidzām šo sēdi, paldies arī tulkiem, ka varējām vēl dažas sēdes, dažas minūtes ilgāk palikt. Paldies!